So, good afternoon. I think we. Jauka pēcpusdienu. Sveicināti visi mūsu cilvēktiesību apakškomitejas sēdē, un šo pēcpusdienu mēs pavadīsim kopā ar sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas deputātiem. Miķels Gustafsons ir mūsu vidū, un ir ārkārtīgi patīkam, ka mūsu komitejā piedalās arī citu komiteju deputāti. Un uh, Protams, mēs vienmēr esam iestājušies pret cilvēktiesību pārkāpumiem vērstiem pret sievietēm un meitenēm. Un šodien mēs vēlamies runāt par sekojošiem jautājumiem - kvalitatīva izglītība meitenēm, cīņa pret analfabētismu un agrīnas un piespiedu laulības Šie jautājumi ir ārkārtīgi aktuāli, un eh, šad tad mēs pie šiem jautājumiem pieskaramies runājot par kādu konkrētu valsti. Šad tad mēs runājam par kādu konkrētu gadījumu, kas ticis atspoguļots plašsaziņas līdzekļos, bet sistemātiski un kā par tematiskiem šiem jautājumiem mēs nerunājam, bet tie ir cilvēktiesību jautājumi. Šodienas sēdes sagatavošanas darbos vēlētos pieminēt, ka 11. gada decembrī parlaments pieņēma deklarāciju atbalstot meiteņu dienas ieviešanu, starptautiskās meiteņu dienas ieviešanu. Un arī apvienoto, apvienotās nācijas ir noteikusi, ka oktobrī tiks svinēta starptautiskā meiteņu diena. Es uzskatu, ka ir labi, ka mums ir tādas atgādinājuma dienas vai dienas, kurās piedomājam par meitenēm, un vienlaicīgi ir labi atgādināt gan valdībām, gan arī atsevišķiem sabiedrības pārstāvjiem, ka ir jādara vēl daudz un jādara vēl daudz vairāk jo tūkstošgadas mērķos ir paredzēts, ka līdz 2015. gadam, proti tas ir pēc pāris gadiem, visiem bērniem, meitenēm, puišiem ir jābūt pamatskolas izglītībai pasaulē. Tas ir milzīgs izaicinājums. 15. gads pienāks drīz, un man ir samērā liels šaubas par to, vai varēsim to izpildīt. Eiropas Savienība arī ir izveidojusi vadlīnijas cīņai pret vardarbību, pret meitenēm un arī agrīnas un piespiedu laulības apkarošanā. Šādā aspektā mēs varam runāt arī par Eiropas Savienības stratēģiju cilvēktiesībām, kas tika pieņemts pagājušā gada decembrī, un ir arī 20. rīcības temats, kurā runa iet par piespiedu laulību izskaušanu, pie tam tādām piespiedu laulībām, kurās ir iesaistīti bērni. Bet varbūt pietiks runāt par rezolūcijām un deklarācijām. Protams, visos šajos dokumentos mēs vēlamies intensificēt mūsu, dar mūsu darbu šajos jautājumos. Bet, uh, eh, Gustafson kungs, vai vēlties ko piebilst? Thank you. Paldies, Lokbīlers kundze. Es vēlētos pateikties gan jums, personīgi, gan arī jūsu apakškomitejai, ka esat organizējuši šo kopīgo sanāksmi. Un vēlētos pateikties arī visām runātājām, kuras sēž šeit prezidijā. Pilnībā piekrīt Lohvīrelas kundas teiktajam. Un vēlētos uzsvērt to, cik ārkārtīgi svarīga ir šīs starptautiskās meiteņu dienas izsludināšanu 11. oktobrī. Šajā dienā mēs īpaši vēlamies runāt par meiteņu vajadzībām un vēlētos uzsvērt arī to, ka Eiropas parlaments ir daudz runājis dažādās deklarācijās par meiteņu īpašo stāvokli un par meitenēm kā riska grupu. Sabiedrības eh, izglītošana par šiem jautājumiem un cīņa pret diskrimināciju un arī vardarbību pret meitenēm visā pasaulē tie ir smagi temati. Eiropas, parla, Eiropas Savienība ir izvirzījusi konkrētus mērķus, ko darīt. Un es ar lielu interesi uzklausīšu to, ko teiks mūsu eksperti, kas ir panākts un ko vēl vajadzētu darīt meiteņu izglītošana, meiteņu aktivēšana piedalīties sabiedrības procesos. Šie mērķi ir ārkārtīgi svarīgi. Meitenēm ir jābūt tieši tādām pašām tiesībām gan saņemt kvalitatīvu izglītību, gan arī piedalīties citos sabiedrības procesos. Kvalitatīva izglītība un pieeja tai nozīmē, ka meitene izaugot būs ekonomiski neatkarīgāka. Uh, un sieviešu ekonomiskā neatkarība ir galvenais priekšnoteikums, lai meitenes, jaunas sievietes varētu pašas kontrolēt savu dzīvi. Lokbīlers kundze pieminēja tā saucamo 20. 20. Eh, rīcību cilvēku tiesību un demokrātijas tēzēs. Šajā 20. punktā iet runa par to, ka Eiropas Savienībai ir jāapkaro agrīnas un piespiedu laulības. Šajās prioritātēs eh, mēs vēlamies uzsvērt to, cik svarīgi ir izstrādāt Eiropas Savienības politiku šajos jautājumos un cik svarīgi ir visām dalību valstīm sadarbībā ar Eiropas Savienības institūcijām iestāties par visu cilvēktiesību īstenošanu, lai tiešām puiši un meitenes, zēni un meitenītes būtu vienlīdzīgi. Tāpēc šī 20. tematika mūsu darba kārtībā ir ārkārtīgi augstā prioritātē. Cīņa pret agrīnām un piespiedu laulībām, kā jau teicu, viens no instrumentiem šai cīņai varētu būt adekvāta un kvalitatīva izglītība meitenēm. Un visbeidzot, meiteņu mm, kādā veidā meitenēm pabeigt pamat izglītību. Piemēram, prostitūtas lielākā daļa ir vēl 16 gadus nesasniegušas meitenes, un ja šīm meitenēm būtu alternatīva iet skolā vai nodarboties ar prostitūciju, es domāju, tās izvēlētos pirmo. Paldies, saka Lohbīrels kundze. Jā, jūs jau pieminējāt, cik ļoti svarīgi ir meitenēm pabeigt pamatskolas iestādes. Un tagad mums ir mūsu ekspertes Elēna Unterhalten, kas ir Londonas Universitātes izglītības institūta eksperte. Viņa ir eksperte par to, kā dzimuma līdztiesība ir savietojama ar izglītību. Nākamā mūsu eksperta ir Kārens Šro kundze, kas ir Eiropas Savienības uh, Eiropas plāna vienības, uz vienības eh, prieksēdētāju. Pēc tam vēlētos piebilst, ka Eiropas Savienība ir sagatavojusi ziņojumu Un šajā ziņojumā mēs esam iekļaujuši daudz ārējā dienesta idejas. Un visbeidzot, mūsu vidū ir arī Līla Pīters kundze, kas ir vecākā eksperte UNICEF Briseles birojā. Jūs esat UNICEF ietvaros vadījusi dažādas programmas jaunatīstības valstīs, pirms sākāt strādāt šeit Briselē, un pēdējā reize, kad jūs strādājāt ārpus Eiropas kontinenta, bija Bangladešā. Jūs tieši strādājāt ar to, lai atturētu bērniem tik seksuāli izmantotiem. Visbeidzot, mums ir arī Gifka Pefkovs kundze, kura e, runās par ārējā darbības dienesta aktivitātēm kvalitatīvā izglītībā. Thank you very much. Unterhalters kundze, paldies. Paldies, ka uzaicinājāt mani šodien izteikties seminārā. Jāsaka, ka ir bijuši ļoti nozīmīgi uzlabojumi izglītības iegūšanā, bet izglītības iegūšana nozīmē ko vairāk nekā to, cik liels bērnu skaits ir pieteikti skolās. Ļoti daudzi bērni joprojām neapmeklē skolu vai to apmeklē neregulāri, mācās visai vai vai gandrīz nemaz nemācās. Jāsaka, ka izglītības kvalitāte e, meitenēm ir sevišķi svarīga, ko viņām mācīt, kāda ir mācību viela un kā tiek e, veidota e, izglītības sistēma. Jāsaka, ka e, šeit joprojām pastāv daudz dzimumu nevienlīdzības. Ir dažādas uh, dzimumu normas, kas joprojām ir iesakņojušās cilvēku prātos, un skolās netiek darīts pietiekami daudz, lai uh, mainītu šo spēku samēru, kas joprojām tiek asociēts ar dzimumiem. Un, protams, tas izpaužas arī citās dzīves jomās. Tāpat skolās netiek izmantots uh, pietiekami daudz mācību materiāls, mācību viela, uh, skolotāju izturēšanās netiek vērtēta un netiek darīts pietiekami daudz, lai meitenes izaudzinātu par patstāvīgi domājošām sievietēm, kas var apstrīdēt iesakņojušos dzīmumu stereotipus un vērsties pret uh, to, ka viņām sabiedrībā ir tāda kā otršķirīga loma. Gribēju tikai runāt par trim jomām, kas ļoti skaidri ilustrē manus argumentus. Vēlējos pateikt, ka kvalitatīva izglītība nozīmē uh, arī laiku, kas pavadīts skolā, vismaz deviņus gadus. Es pati esmu veikusi pētījumus divās Āfrikas valstīs. Action Aid organizācija veica šo pētījumu 82 skolās Nigērijā un 75 skolās Tanzānijas ziemeļos. Mēs apkopojām rezultātus un mēs skatījāmies, kā tiek uh, strādāts, mēs sadarbojāmies gan ar skolotājiem, lai viņi varētu pasniegt eh, skolās, lai viņi varētu labāk pasniegt savu vielu, gan arī uh, eh, sazinājāmies ar meitenēm. Ir meitenes, Eh, kas bija eh, meitenes, eh, ar ko mēs runājām, piemēram, kas jau 8-9 gadus bija nomācījušās skolā, pēc sarunām ar mums viņas bija daudz pārliecinātākas. Viņas jau uzdrīkstējās runāt par to, ka pastāv dzimumu nevienlīdzība un bija gatavas runāt arī par vardarbību pret sievietēm un teikt, ka tā tas ilgāk vairs nevar turpināties. Cik ilgi e, meitenes var mācīties skolā? Šis laiks ir paildzinājies pilnīgi visos reģionos pasaulē. Mēs redzam, ka kaut kas sāk mainīties, un mēs varam pat tiešām par, ar to lepoties. Var lepoties viss, kas strādā izglītības jomā. Ja mēs runājam par izglītību un par to, cik daudz cilvēku iegūst izglītību, šie skaitļi ir pieauguši, sevišķi nabadzīgāko vidū. Uh, UNESCO 2012. gadā ziņoja, ka deviņās valstīs pasaulē, kur īstenībā daudzi beidza pamatskolu, jāsaka, ka uh, aizvien vairāk vairāk cilvēku, tātad no 15 līdz 19 gadiem, beidz skolu. Un meitenes no pašām zemākajām sabiedrības kategorijām Eh, gribu teikt, ka šajā eh, grupā, piemēram, Etiopijā un Mozambikā, 40% no bagātākajām sabiedrības grupām pabeidz 9 procesu, 9 eh, gadu izglītību, bet meitenes no zamākajām grupām to. 30% for the poorest. So... Nabadzīgākās meitenes, viņu skaits sasniedz tikai 30% un līdzīgi. Uh, um, rādītāji ir vērojami arī Mozambikā. Kā meitenes apgūst dažādas zinības, uh, piemēram, matemātiku, rakstību, uh, parasti nabadzīgajām meitenēm skolā iet grūtāk, un tam nav nekāda sakara ar naudu. Nē, jāsaka, piekļuva izglītībai ir ļoti nevienlīdzīga. Nu, Jāsaka, ka mēs nevaram sagaidīt pārāk daudz, bet mums ir jārunā par dažādiem urdošiem jautājumiem, jārunā par dzimumu nevienlīdzību arī izglītības jomā. Diemžēl joprojām eh, valda visai liels klusums. Trīs galvenās politikas iniciatīvas, par ko tiek runāts starptautiskā līmenī. Uh, Gribēju tās nosaukt. Pirmā ir ANO ģenerāla sekretāra izglītības iniciatīva, otrā ir uh, apmācības metožu mm, izstrāde, eh, tā tika izstrādāta eh, institūtā Vašingtonā un tālāk trešā iniciatīva par tiem bērniem, kas tev ir sasnieguši 15 gadu vecumu. Visi apzinās, ka ir nepieciešams garantēt eh, labu izglītības kvalitāti, bet par dzimumu eh, nevienlīdzību joprojām tiek klusēts. Bet mums vajadzētu uh, varbūt būt skaļākiem, uzsvarot šo problemātiku. Tālāk runājot par vidusskolām. Uh, joprojām pietrūkst finansējuma. Ja mēs analizējām dažādus skaitļus, cik daudz finansējuma tiek piešķirts izglītībai, gandrīz uh, piešķērtās summas, uh, kas tiek piešķirtas uh, pārobežu attīstības palīdzības jomā, nav gandrīz mainījušās. 97. gadā visa, tātad izglītībai tika atvēlēt 4% no visa kopīgā finansējuma un 2009. gadā tie bija tikai 5%. Galvenā donoru palīdzība tiek piešķirta vai no pamatskolām, izglītībai pamatskolās, tie ir 40%, vai uh, izglītībai pēc vidusskolas, uh, tie arī ir 40%. 46 uh, runātāji sevi izlabo bet tikai 14% no finansējuma tiek atvēlēti tad, kad eh, meitenes eh, tam, tai grupai, tai vecuma grupai, kas ir sasnieguši apmēram 15 gadus, kad meitenes ir pusauģu vecumā, un, kā zināms, tā ir viena no uh, sarežģītākajām vecuma grupām. Uh, Tāpat uh, gribēju pievērsties agrīnām un piespiedu laulībām. Jūs esat izstrādājuši vairākas politikas uh, vadlīnijas šajā jomā. Uz starptautiskās skatūs tiek ļoti daudz par to runāts, ir uh, bērnu tiesību konvencija, ir uh, likumi, kas liedz uh, bērnu seksuālu izmantošanu, bet uh, Konvencijas ir viena lieta un uh, rīcība ir kas pilnīgi cits, tādēļ uh, visām iesaistītajām pusēm ir uh, vairāk jāpiepūlās, lai šo tendenci padarītu par nebijušu. Kas notiek Nigērijā? Valsts ziemeļos vidējais precību vecums ir zemāks par 16 gadiem un vairāki ziemeļu štati Nigērijā ir <clears throat> atteikušies eh, izsniegt likumdošanu šajā jomā un nav pieņemta arī bērnu tiesību konvencija. Tāpat viņi paši neīsteno valstī spēkā esošo likumdošanu. Ir pietiekami daudz pētījumu, kas pierāda, ka jo ilgāk meitenes uh, iet skolā, jo vēlāk viņas aprecas, un tādēļ mēs varam teikt, ka meitenes, labāk izglītotas meitenes, retāk kļūst par upuri um, agrīnām laulībām. Protams, mums ir jādara daudz vairāk. Mēs esam apkopojuši datus no pētījumiem, kas tika veikti Kenijā un Tanzānijā tika runāts arī par sausumu, kas skāris valsti un par to, ka ir jāatjauno ganāpulku krājumi. Tieši šie e, bija divi galvenie iemesli, kādēļ meitenes tika piespiestas a, eh, stāties agrīnā laulībā, un bieži vien viņas a, eh, tika izrauts no skolas vēl pirms vidusskolas beigšanas un izprecinātas. Nesenie dati pierāda, ka tajās uh, teritorijās, kur ir lielāka urbanizācija, kur ir vairāk uh, industrijas, eh, meitenes netiek tik ātri izprecinātas, bet, piemēram, Mozambikā meitenēm uh, bieži vien ir jāstājas nevēlamos dzimumu sakaros, lai viņām būtu nauda uh, izglītības apmaksāšanai. Runājot par to, ka meitenēm ir uh, jāpaliek skolā vismaz eh, deviņus gadus, lai izvairītos no agrīnām piespiedu laulībām un uh, seksa sniegšanu par uh, apmaksu, uh, mēs e, izdarījām secinājumus, ka tiesības iegūt izglītību ir interpretētas pārāk šauri. Nav piešķirts pietiekami daudz finansējuma, lai cīnītos pret nabadzību un lai izskaustu iesīkstējušas dzimumu stereotipus. Meitenes piespiež e, stāties e, dzimumu sakaros, lai viņas nopelnītu naudu un bieži vien viņām vienkārši nav citas izvēles. mēs uh, saprotam, ka uh, izglītības trūkums var novest nevien pie analfabētismu, bet arī pie tā, ka meitenes nav pārāk aktīvas sabiedrības loceklis un nevar arī nekādi ietekmēt lēmumu pieņemšanu. Es ceru, ka jūs šis jautājums patiešām nodarbina, ka jūs varēsiet kaut ko sākt darīt, lai lietas mainītu uz labo pusi. Paldies! Un tagad došu vārdu Kārenai Šrū par eh, Eiropas plāna, no Eiropas plāna biroja. Paldies! Es vēlētos pateikties arī FEM komitejai par to, ka esat uzaicinājuši mūs šeit. Mēs eh, jau vairākus, rei, vairākus gadus esam sadarbojušies ar Eiropas parlamentu, esam organizējuši arī tā saucamo meiteņu nedēļu Eiropā, izglītošanas nedēļu. Mēs eh, sadarbojamies ar apmēram 70 bērnu aizsardzības organizācijām visā pasaulē, un tomēr eh, mēs vēl nedzīvojam pasaulē, kurā visu bērnu tiesības ir ievērotas. Mēs esam organizējuši kampaņu Es esmu meitene un esmu lepni par to un ceram, ka šī programma nonāks un to uzklausīs apmēram 400 miljonu meiteņu visā pasaulē. Uh, Ko nozīmē šī kampaņa? Elēna jau teica, ir ārkārtīgi svarīgi runāt par šiem jautājumiem, bet eh, Elēna pēdējā laikā ir strādājusi arī pie konkrētu dokumentu izstrādāšanas. Jā, mēs piekrītam. Deviņi gadi pamatskolā ir nepieciešami, deviņi gadi skolā ir galvenais, bet eh, ne jau tikai sēdēt skolas solā ir svarīgi, ir svarīgi, lai izglītība būtu kvalitatīva un mēs vēlamies, lai meitenes apzinātos savas tiesības. Mums ir jāskatās uz eh, pamudinājumiem un uz šķēršļiem, tātad, kas meitenēm ir nepieciešams, lai tās varētu pabeidzot pamatskolu, doties tālāk uz vidusskolu un iespējams pat uz augstāko mācību iestādi, vai tām ir nepieciešams skolas telpas, skolotāja izglītošana, skolas grāmatas, Tam ir nepieciešams arī finansējums, ir nepieciešams, protams, arī sociālais aspekts. Piemēram, skolai, skolai ir jābūt adekvātām telpām, un arī meitenei mājās ir jābūt telpai, kurā viņi var mācīties. Līdz ar to mēs runājam gan par formālu izglītības ietvaru, gan arī par neformālo, bet varbūt šobrīd parunāšu par šķēršļiem. Kāpēc meitenes pēc pamatskolas pabeigšanas neturpina mācības vidusskolā? Viena no šķēršļiem, viens no šķēršļiem, kāpēc meitenes nepabeidz mācību iestādes, ir eh, uz dzimumu balstīta diskriminācija. Mums eh, ir zināmas grūtības ar to, kādā veidā rast iespēju finansēt meiteņu palikšanu skolā, bet šobrīd es vēlētos galvenokārt runāt par bērnu laulībām. Ievadrunā Elēna jau teica, un tomēr vēlētos jums parādīt šo karti. Problēma ir globāla. Mēs runājam par Rietumu Āfrikas valstīm, mēs runājam par Dienvidu Āziju. Šajās valstīs problēma ir ārkārtīgi aktuāla. Bet mēs varam runāt arī par tuvajiem austrumiem, par Austrumu Eiropu, par Centrālu Ameriku Ameriku. Piemēram, Nigērijā mazgadīgas meitenes 75% apmērā tiek izdotas pie vīri, 75% no visām pie vīri izgājošām ir mazgadīgas, bet Nikaragvā šis skaitlis ir 43. Kāpēc? Nabadzība, protams, arī meiteņu nevienlīdzīgā loma sabiedrībā un arī ģimenē. Nākamais eh, ir arī tāda likuma. Mēs, mēs zinām, ka dažādas katastrofas un gan ekonomiskas, gan sociālas katastrofas arī meitenes kā riska grupa padara vēl neaizsargātākas. Līdz ar to, kā jau šeit izskanēja meitene, kur ir pabeigusi skolu, visticamākais, ka precās, precēsies vēlāk. Bet eh, mēs jau runājam par iesakņojušām tradīcijām, par ierašām. Šodien mums varbūt vajadzētu runāt par to, ka, be, ka vecāki savus bērnus izdod pie vīra vai pie sievas, tāpēc, ka viņi uzskata, ka viņi dara labāko savam bērnam. Jo daudzās sabiedrībās, daudzās kopienās galvenais ir izdot savu atvas pie dzīves drauga. Un e, meitenes, kāpēc tik agrīni tiek izdots pie vīra, Vecāki cer, ka meitene dzīvos labāku dzīvi un varbūt netiks pakļaut seksuālai vardarbībai, ja viņa jau kā bērns tiek izdota pie vīra. Pagājušajā nedēļā mēs uzsākām kopā ar Indijas, Nepāls un Bangladešas valdībām kampaņu, lai izglītot par agrīnām laulībām. Vēlētos jums tomēr parādīt konkrētās sejas, jo svarīgi runkāt, runāt par konkrētiem cilvēkiem. Šeit ir Sabita no Nepālas. Viņai ir 16 gadi, viņai ir 8 mēnešus vecs dēliņš, un viņa ir bijusi precējusies pāri par jau ilgāk kā divus gadus. Uh, Sabita stāsta, ka viņa bija spiest aprecēties, tāpēc, ka viņas tēvs smagi saslima, viņai bija jāpārtrauc skolas gaitas un bija jādodas laulībā. Viņa uh, kļuva grūta un e, viņa bija, viņai bija tik smaga grūtniecības toksikoze, ka viņai piedzima samērā slims puisītis. Un mēs zinām, ka meitenes, kuras dzemdē līdz 17 gadu vecumam, viņa grūtniecība ir samērā smaga, un meitene, kur ir piedzemdējusi līdz 15 gadu vecumam, var pat mirt no krūtniecības un dzemdību izraisītajām komplikācijām. Šis risks ir daudz lielāks nekā, ja sieviete ir sasniegusi 20 gadu vecumu. Mina no Indijas, viņai ir 14 gadi. Kad viņai bija 13 gadi, viņas vecāki vēlējās Viņas vecāki vēlējās viņu izdot pie vīra, jo tas eh, viņas kopienā ir ļoti ierasti. Bet eh, viņa devās bērnu izglītojošā nometnē, viņa uzzināja, kādas ir viņas iespējas, kādas ir iespējas iegūt izglītību un kāda riska ir saistīta ar agrīnām laulībām. Viņa runāja ar saviem vecākiem un viņai izdevās tos pārliecināt, ka tik kā grizēt pie vīra gluži jaunu nevajadzētu. Tāpēc ir svarīgi šo piemēru pieminēt, ka bērniem ir jāapzinās viņu tiesības un kaut ko mainīt ir iespējams. Mēs viņiem mācam arī zināmas sarunvešanas prasmes, kādā veidā, kādā tonī un kādiem vārdiem un argumentiem runāt ar vecākiem, un tas tiešām palīdz. Tāpēc eh, vēlētos šeit parunāt par stratēģijām, kuras ir izrādījušās ļoti veiksmīgas. Kā jau teicu, problēma ir visas pasaules mērogā. Uh, Darāmā ir ārkārtīgi daudz, un tomēr kaut kur mums ir jāsāk. Pirmais ir vecāka izglītošana. Kā jau teicu, vecāki vēlas savam bērnam vislabāko. Un, ja vecāki apzināsies, kāds ir risks, ja meitene tiek izdota kā bērns pie vīra, un vēl jau vairāk, ja viņai kā bērnam ir jādzemdē, ja vecāki apzināsies šos riskus un briesmas, tad iespējams jau vecāku pašatieksme būs cita. Mēs sadarbojamies arī ar bērnu aizsardzības organizācijām. Kā es teicu, puišiem un meitenēm ir tiesības apzināties savas tiesības, bet uh, ir runāt svarīgi ne tikai ar puišiem, bet arī ar meitenēm vai akal otrādi, un bieži vien ģimenēs vīriešu dzimums tiek uzklausīts daudz uzmanīgāk nekā meitenes, un ja puiši apzinās, cik, nepat, cik uh, svarīgi ir izvairīties no agrīnām laulībām, tad varbūt arī zēni var runāt ar saviem vecākiem. Nākamais - vidusskolas izglītība meitenēm. Ir ļoti daudz kopienas, meitene, kur, kurās meitenēm vispār nav paredzēta vieta vidusskolā. Un e, mēs vēlamies konkrēti izstrādāt e, izglītošanas kampaņas, lai meitenes varētu turpināt vidusskolas izglītību. Nākamais - sadarbība ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām un valdībām. Visbiežāk tieši valdības un vēl jau vairāk nevalstiskās organizācijas zina, kas notiek konkrētajās kopienās. Un, piemēram, Bangladešā daudzās e, pašvaldībās šobrīd ir pasludināts likums, ka bērni tur nevar precēties. Nākamais radīt ekonomiskus priekšnoteikumus meitenēm saņemt ko citu savā dzīvē nekā tikai agrīnu laulību un arī vecākiem pierādīt, ka jā, bērnam ir citas iespējas, meitenei ir citas iespējas nekā tikai apprecēties bērnu vecumā, un visbeidzot sakārtot likumdošana. Ir jābūt likumam, kas aizliedz bērniem stāties laulībā. Mēs vēlamies sagatavot vēl citu ziņojumu. Es eh, zinu, ka mēs vēlamies balstīties tikai un vienīgi uz zinātnes pētījumiem. Mēs esam sadarbojušies ar Sierra Leonas eh, universitāti Tā ir valsts, kurā ir šāda likumdošana, un mēs vēlamies pētīt, kā likums tiek īstenots dzīvē un kādā veidā šos likumus citās valstīs var būt pieņemt savādākā redakcijā, lai tie būtu veiksmīgi. Un visbeidzot, es zinu, ka ir jārunā arī par politikas ieteikumiem Eiropas Savienībai. Pirmais, ko vajadzētu uzsvērt, ir tas, ka gan uh, pamatskolas, gan vidusskolas izglītība ir svarīga un ir vēlams apkarot agrīnās laulības. Arī daudzgad finanšu plānā ir jāiekļauj ideja par to, ka vajag cīnīties visā pasaulē pret agrīnām laulībām. Mēs runājam arī par uzraudzības programmām un uh, šobrīd, kad mums ir pieejami jau samērā plaši statistikas dati par to, kāda ir situācija, mēs jau varam daudz vairāk balstīties uz argumentiem un faktiem. Vēl bez tam ir vairākas organizācijas, kurām ir ļoti radošas domas un idejas par to, ko darīt, piemēram, kā sadarboties ar bērnu aizsardzības organizācijām, kā sadarboties arī ar citām sabiedriski aktīvām organizācijām. Uh, Vēlamies, lai Eiropas Savienība arī aktīvāk iesaistītos šo jautājumu risināšanā starptautiskās, starptautiskos fórumos. Un eh, pirmais bija tātad līdz 15. gadam, lai visiem pasaulē būtu pamatskolas izglītība. Nākamais cilvēktiesība padome. Varbūt tiešām ir pienācis laiks runāt par šiem jautājumiem visaugstākajā līmenī. Un ceram, ka Eiropas Savienība ar laiku pieņems arī rezolūciju. Es jums parādīšu jauku filmiņu. To ir uzņēmuši cilvēki Malavī. Diemžēl mums nav laika, bet eh, jūs vismaz varat to redzēt mūsu mājaslapā. Un visbeidzot, Burkina Faso. Tie ir aktīvis, kur cīņās pret bērnu laulībām Burkina Faso. Paldies! Thank you, Karen True. And now it's my... Paldies! Tagad Pītersas kundze, kas strādā UNICEF Briseles birojā, lūdzu. First, let me thank. Uh... Paldies! Pirmām kārtām gribējos pateikties gan DROA, gan FEM komitejām par to, ka ir sarīkots seminārs. Es domāju, jūs to esat darījuši īstajā brīdī, jo. Discussion back into uh, Europe, and I think the Parliament should probably. Nu, domāju, ka varbūt Eiropas parlaments ir atbilstīgā vieta, kur diskutēt par šādiem jautājumiem. Centīšos izteikties kodolīgi, jo daudz kas jau viss skanēja, negribu atkārtot kolēģi paustās domas. Mēs tikām iepazīstināti ar dažādiem datiem. Es vēlos pie tiem vēl nedaudz pakavēties. Kārena runāja par bērnu laulībām, un tā ir globāla līmeņa problēma. Un pat Eiropā tā ir problēma. Cīnoties pret šo problemātiku, eh, Eiropas Savienībai nevajadzētu būt, do, eh, būt eh, domās, ka tā ir tikai trešās pasaules valstu problēma. Nē, Tas ir kas tāds, kas skar visas valstis bez izņēmuma. Helēna un Karīna, protams, minēja, kuros reģionos bērnu laulības tiek piekopts visplašāk, piemēram, Zemsahāras Āfrikā, tuvējos austrumos un Dienvidu Āzijā. Kādēļ tuvējos austrumos? Īstenībā tādā veidā viņi mēģina cīnīties pret krīzi. Sīrijā meitenēm, lai izdzīvotu, nav citas izvēles, kā stāties laulībās. Citās valstīs, piemēram, Jāsaka, ka eh, Sīrijā kādreiz bija ļoti labi izglītības rādītāji, un Sīrijā ļoti liels skaits meiteņu pabeidz vidusskolu, bet tagad viņām šāda iespēja nav. Vienkārši, lai izdzīvot kara apstākļos, viņām ir jādod mm, pie vīra. Nākamais uh, slaids. Es gribēju pateikties Helēnai, tad, kad mēs runājam par bērnu laulībām, mēs aizmirstam runāt par to, kura tad ir galvenā skartā grupa. Tās ir meitenes pusaudzes, meitenes, kurām nav nekādas balss, un viņas gandrīz nekur nav dzirdamas, viņas tā kā neeksistētu. Tādēļ, ja mēs runājam par bērniem, ir jāpievērš tieši šai grupai, pusauģiem. Jūs varat redzēt, kurās valstīs šāds laulības ir visvairāk izplatītas - Dienvidu Āzijā, Āfrikā, gan uh, Ziemeņos, gan uh, zem Sahāras tūkstneša un Helēna savas prezentācijas sākumā minēja, ka ir eh, visvairāk uh, cieši bērni no uh, zemākajiem sabiedrības slāņiem. Ja ģimenei ir uh, nedaudz vairāk līdzekļu, tad bērniem ir iespējas izglītoties, viņi um, necieš no sociālās atstumtības. Un, ja jūs esat nabadzīgi, jūs nevarat baudīt nekādus sociālos pakalpojumus. Es pati nesen biju Nigērijas ziemeļos, un tur nav skolu, un ja nav skola, tad jau nevar piedāvāt nekādu izglītību. Līdz ar to, jo nabadzīgāks jūs esat, jo tālāk no galvaspilsētas jūs dzīvojat, bet, diemžēl, tas notiek arī pilsētreģionos, jo grūtāk jums ir iegūt izglītību. Bet, uh, zemākajās sabiedrības grupās patiešām klājas ļoti grūti, bet jācer, ka tās meitenes, kas pabeigs skolu, varbūt pat universitāti, varēs kļūt par tādām kā varonēm un paraugu citām sievietēm šajās valstīs. Es gribēju jums tāpat pastāstīt, ka Eh, UNICEF ir starptautiska organizācija. Mēs esam strādājuši ļoti daudzās valstīs, mēs problemātiku esam pētījuši ļoti ilgi, arī starptautiskajā arēnā. Un kā organizācija mēs runājām par to, ka eh, visiem cilvēkiem ir eh, tiesības uz izglītību un ir jācīnās pret meiteņu izmantošanu, pret vārdarbību un ir 42 valstis, kurās ir augstākie uh, iedzīvotāju, eh, ir augstākais iedzīvotāju skaits nabadzīgākajos sabiedrības slāņos, un uh, tiesības uz izglītību netiek uzskatīts par pamattiesībām, un tāpat meitenes var izpricināt līdz 18 gadu vecumam. Mēs ar visām šīm valstīm sadarbojamies ar Eiropas komisijas un ES atbalstu, lai uh, izvirzītu izglītību par vienām, vienu no prioritātēm un lai parūpētos par to, ka meitenes necieš no vardarbības un netiek pārāk agri izdots pie vīra. Abas runātājs jau minēja, ka ir sasniegts zināms progress, bet iepazīstoties ar statistikas datiem, viena no desmit sievietēm no uh, 14 līdz 49 gadu vecumam tika izpricināta pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas. Un viena sieviete no divām atvainojos. Un vienalga, vai tā ir itāliete, vai amerikāniete, vai kanādiete, vai kāda cita sieviete, viņai vajadzēja stāties laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas. Tādēļ mums ir jāsaprot, ka tas nav jautājums, kas skartu tikai tādā izolētā veidā vai no Āfrikas vai Āzijas kontinentus. Vidējais uh, vecums uh, pieaug, bet, kā teica Karīna, uh, eh, pārmaiņas ir pārāk uh, mazas, lai tās varētu uzskatīt par patiesiem panākumiem. Trešajās pasaules valstīs eh, ļoti agri pieaug iedzīvotāju skaits un ņemot vērā a, eh, to, cik meiteņi joprojām tiek eh, izprecināts agrīnā vecumā, mēs patiešām nevaram runāt ne par kādiem uzlabojumiem. Ir jārunā par piekļu izglītībai, par pašnoteikšanos un daudzās attīstības valstīs mēs redzam, ka šīs valsts kļūst par ekonomiskiem tīģeriem. Mums ir jā jārasarunājas ar šo valstu valdībām un jāpastāst skaidri un gaiši, ja mēs necīnīsimies pret eh, bērnu laulībām, pret eh, dzimumu nevienlīdzību, tad ekonomiskais uzplaukums nebūs ilgtspējīgs. Mēs zinām, ka Sierra Leonē Eh, ir paredzēta izaugsmas divci par izaugsmas rādītāju 2015. gadā, bet ļoti daudz meiteņu nepabeidz skolu. Ko tas nozīmē šādai valstī? Tātad Sierra Leone nebūs izaugsmas un konkurētspējas neskatoties uz pašreizējiem iepriecinošiem izaugsmas rādītājiem, necīnoties pret šādām dziļām problēmām sabiedrībā, viņi ilgi nevarēs būt veiksmīgi. Tādēļ ir jāuzsver, ka tiesības uz izglītību, meiteņu tiesības baudīt ekonomisko labklājību un citas privilēģijas ir neatņemama normālas sabiedrības sastāvdaļa. Eh, ja jūs tiekaties ar parlamentāriešiem šajās valstīs, piemēram, finanšu ministriem, un mēs viņiem sakām, ka meitenes nedo, neiet uz skolu, viņas pēc tam nevar uh, atrast normālu darbu, kā tad jūs vēlaties uzlabot savus izaugsmas rādītājs? Jo vairāk mēs ar šiem cilvēkiem sarunājamies, jo vairāk iesaistāmies dialogā, mēs piedāvājam viņiem izskatīt dažādas datus un pētījumus, mēs ceram arī Briselē gada beigās veikt tādu lielu pētījumu par bērnu laulībām 40 divās valstīs, kur situācija ir vissmagākā. Un mēs visu laiku atkārtojam, ka ja meitenes aprecas līdz 15 gadu vecumam, tad valsts fiskālā kapacitāte neuzlabojas. Tie ir ļoti skaidri uzskatāmi dati, ko mēs varam rādīt šo valstu līderiem. Un meitenes, kas tiek izpratināts pirms 18 gadu vecuma, tā tad nebūs uh, savas valsts nākotnes kaldinātājs uh, pēc kāda laika. Mums, protams, vajadzētu pavaicāt, kādēļ mēs neesam sasnieguši vairākus no svarīgākajiem tūkstošgadus attīstības mērķiem, jo bērnu laulības eh, attiecas ne tikai uz izglītību, bet pilnīgi uz visiem tūkstošgadus attīstības mērķiem. Es domāju, ka uh, iepriekšējās runātājs jau izteicās par uh, nākamo jautājumu, kas ir minēts manā prezentācijā, tādēļ tam vairs nepieskāršos, bet nu varbūt pastāstīšu ko labu. Mums vajadzētu atzīt, eh, ka šis tas ir panākts. Es gribēju pateikties dalību valstīm un Eiropas komisijai. Uh, Mēs strādājam ar uh, EHO ģenerāla direkciju. Pēdējo gadu laikā mūsu sadarbība ir izvērsusies ļoti auglīga, un mums ir bijusi iespēja arī sadarboties ar dalību valstu uh, valdībām, esam izveidojuši konkrētu stratēģiju un tāpat ļoti aktīvi darbojamies arī starptautiskajā arēnā. Ja mēs runājam par bērnu laulību aizliekšanu un piekļuvu izglītībā, īstenībā tās nav vienīgās problēmas. Ir jāizveido tāda visaptvaroša pieeja, ir jāiepazīsts ar visiem uh, pieejamajiem uh, legālajiem instrumentiem un ir jābūt arī uh, eh, dzimuma reģistrācijas tiesībām. Ir jāiepazīstas arī ar to, kādas ir sociālās atbalsts schēmas, kā var sniegt palīdzību visvieglāk ievainojamajām ģimenēm, un ir jāizveido dialogs ar valstī dzīvošajām kopienām, jo tikai kopienas var uh, beidzot pielikt punktu šai uh, izplatītajai praksei. Ko es varētu ieteikt parlamentam? Kā jau Karen teica, ir uh, apņemšanās kaut ko darīt, griezt situāciju uz labu. Uh, un ja mēs tiekamies ar uh, valstu līderiem, it sevišķi attīstības valstīs, viņi ir gatavi kaut ko darīt, viņi ir apņēmības pilni. Un uh, Es domāju, ka ir pienācis īstais brīdis, lai to beidzot padarītu par realitāti, un Eiropas parlaments kopīgi ar dalību valstu parlamentiem var izmantot šo brīdi pēc iespējas veiksmīgāk, un tas arī būtu jādara. Jālūdz, lai valdības eh, turpina parūpēties par to, lai meitenes varētu gūt kvalitatīvu izglītību, lai uh, joprojām notiktu cīņa pret dzimumu nevienlīdzību. Un ja jūs tiekaties, piemēram, ar uh, saviem partneriem vai no attīstības valstīs vai Eiropas Savienības dalību valstīs, tad var vienmēr pavaicāt, ko tad parlaments dara, kādi likumi tiek pieņemti, lai uzlabotu izglītības sistēmu, lai uzlabotu piekļuvi izglītībai. Es domāju, mēs visi esam viensprāts, ka ir jāizteno uh, attiecīgi likumdošana. Protams, ir eh, veselas likumu grāmatas, bet daudzas no tām ir noputējušas un eh, likumi netiek eh, īstenot par visiem simts procentiem. Vai mēs uzdodam jautājumus saviem valdības vīriem, ko tad viņi īsti dara un kā šī likumdošana tiek īstenota? Mums par to ir jārunā starptautiskā līmenī, un 2013. gads uh, ir gads, kad joprojām mūs skar eh, finanšu krīze, pārtikas produktu krīze, joprojām daudzas reģionus plosa bruņoti konflikti, ir reģioni, kas cieši no sausuma. līdz visu šo iemeslu dēļ starptautisko donoru sniegtā palīdzība ir samazinājusies par 60%. Eiropas Savienībai kā līderei izglītības jomā un Eiropas ārējās darbības dienests nesen pieņēma rīcības plānu, lai cīnītos pret agrīnajām laulībām. Tādēļ ir jāveicina investīcijas, kas tika sniegtas uh, lai attiecīgo valstu valdības varētu saglabāt normāli funkcionēt spējīgu izglītības sistēmu. Tāpat gribētu ieteikt Eiropas parlamentam daudz aktīvāk a, atbalstīt šo a, reģistrāciju, pilsoņu reģistrāciju, un daudzās valstīs, ja mēs vēlamies uh, cīnīties eh, pret eh, meiteņu agrīnu izprecināšanu. Eh, to ir grūti darīt, jo, piemēram, meitenes daudz viet nav reģistrēts, viņām nav nekādu dokumentu. Es kādreiz strādāju Bangladešā, kur mēs uzsākām lielu uh, UNICEF programmu. Un man kāda meitene vaicāja, bet kā tad mēs, ehm, dodoties uz eh, pilsētas domu, pateiksim, eh, ka mums vēl nav 18 gadu, kā mēs to pierādīsim, jo man jau nav nekāda dokumenta, man nav ne pases, ne dzimšanas apliecības, nekā, un ja nodrošinātu katrai meitenei kaut vai šo mazo papīru gabaliņu, kur ir rakstīts viņas vārds uzvārds un dzimšanas datums, tas jau arī būtu milzīgs progress. Mēs atbalstām dažādas programmas visā pasaulē, piemēram, vēlēšana programmas. Tad cilvēki tiek reģistrēti un cilvēka identitāte ir kas ļoti svarīgs, ja jūs eksistējat visās šajās uh, administratīvajās anālēs, tad jums ir vārds, jūs nesat tikai viens krūvīt mehānismā. Un Āfrikas Savienība ir uzņēmusies līdera lomu, lai nodrošinātu to, ka bērniem tiek iz, izsniegti uh, izsniegts dzimšanas apliecības visā Zemsahāras Āfrikā. Es domāju, šo iniciatīvu noteikti vajadzētu atbalstīt un turpināt. Labi, esmu beigusies, beigusi savu stāšanu. Paldies! C'est bon parce que... Thank you very much, all three. Paldies Paldies visiem trim runātājiem par eh, svarīgo prezentāciju. Un debašu noslēgumā mēs varētu arī noskatīties video trīs minūtes. Es domāju, ka mēs varēsim atrast trīs minūtes filmas noskatīšanai. Un tagad Pletkos kundzei vārds no ADD un arī eh, daži eksperti arī vēlas izteikties par šiem jautājumiem lūdzu. Liels paldies uh, abiem priekšsēdētājiem par to, ka esat norganizējuši šo um, sanāksmi. Arī Eiropas ārlietu dienas cieši darbojas ar UNICEF uh, strādā pie dažādiem iniciatīvām, gan attiecībā uz bērniem, gan arī uz agrīnām laulībām. Vēlos tiešām izmantot šo iespēju un pateikties par mūsu kopīgo sadarbību. Kā minēja arī kolēģi, es gribu tiešām visiem pateikties un apsveikt visus šajā telpā par, ļo, par to, ka e, veiksmīgi ir noslēgts komisijas e, darbs par sieviešu stāvokli. Tas tika e, atzīmēts Ņujorkā un Paldies arī visām sarunu komandām, kas bija Ņujorkā un varēja nodrošināt veiksmīgu sarunu rezultātu. Sarunas bija ļoti nogurdināšas un ilgas visām delegācijām, jo bija daudz pretrunīgi jautājumi. Vai jūs varat iedomāties, ka pagājušajā nedēļā mēs vispār nevarējām vienoties par šiem secinājumiem un desmit gadus atpakaļ, kad vardarbība pret sievietēm arī tika skatīts darba kārtībā, tur vispār nebija panākt vienošanās par šiem secinājumiem. Es tiešām gribu izmantot uh, iespēju un arī citēt divus no secinājumiem, kas ir ļoti cieši saistīti ar mūsu šīs dienas diskusijām. Uh, Pirmais komisija arī uzskata, ka tiesības uz izglītību ir cilvēku tiesības, mazināt analfabētismu, nodrošināt līdzvērtīgu piekļuvi izglītībai, jo īpaši lauku reģionos um, stiprina sieviešu un meiteņu lomu sabiedrībā un palīdz cīnīties pret vārdarbību pret sievietēm un, un meitenēm. Tika runāts arī par līkumdošanas nepietiekumu īstenošanu. Visas Eiropas Savienības dalība valsts piekrita, ka uh, stingri, pie, stingri īstenot likumi attiecībā uz minimālo laulības vecumu un piekrišanu ir absolūti nepieciešamība. Ir jānodrošina sociālais atbalsts, lai varētu īstenot likumdošanu attiecībā uz agrīnajām laulībām. Tiešām gribu izmantot šo iespēju un uzsvērt šo notikumu uh, svarīgumu, kas notika pagājušajā nedēļā Ņujorkā. Uh, Es vēlētos arī norādīt uz to, ka uh, stratēģijas ietvers par cilvēku tiesību un demokrātiju ir tas uh, ietvers, kurā mēs strādājam, un minēšu arī 20. rīcību mūsu rīcības plānā, bet neaizmirstiet arī 19. kur uh, ir atsauc uz bērniem, gribu arī to uzsvērt. Bērnu jautājumi ir ļoti liela prioritāte Ēštons kundzei, kā arī jauniem Eiropas Savienības pārstāvim cilvēktiesībās Lamrīna Indis kungs, kurš arī piedalījās šajā komisijā par sieviešu stāvokli. Papildus grib arī uzsvērt, ka Eiropas Savienība vēlas veicināt dažādu bērnu tiesību aspektus, jo īpaši izglītību vairāk nekā 16 dažādās uh, stratēģijās. Tas ir sešreiz vairāk nekā iepriekšējā desmitgadu laikā, kad tikai desmitas delegācijas bija par uh, šo jautājumu. Tagad tās ir 60. 70% no pasaules pieaugušajiem cilvēkiem uh, nav vēl um, ehm, nemāk lasīt un rakstīt, un ļoti daudz ir sievietes. Un, uh, Lūdzu, arī ļaujiet man uzsvērt, ka investīcijas sieviešu un meiteņu izglītībā, veselībā ir mm, viens no efektīvākajiem investīcijām, gan runājot ekonomiski, gan arī sociāli. Tādējādi meitenes nav spiestas uh, precēties, nodarboties ar prostitūciju un tam līdzīgi. Jūs runājat arī par tūkstošgadus mērķiem. Eiropas Savienība darīs arī visu, lai atbalstītu pamat izglītību, kas ir arī mūsu Eiropas Savienības attīstības politikas stūrekmens. Un pavisam mm, nelieli piemēri. Janvā mēs arī atbalstām pamat izglītības programmu, kā arī visaptverošu sektoru pārskatu, lai sagatavotu jauno nacionālo izglītības plānu. Līdzīgi arī Somālijā mēs sniedzām plāšu atbalstu sadarbībā ar vietējām izglītības iestādēm, izsadot plānus Nigērijā. Kopā ar UNICEF mums arī ir liels projekts 10 miljonu apmērā. Kad mēs runājām par bērniem un izglītību, pavisam īsi piekavēšu, pakavēšos pie bērniem un bruņotiem konfliktiem. 2012. gada lēmums izmantot uh, prēmiju, Nobela prēmiju, lai cīnītos pret bērnu iesaistību eh, uh, um, militāros konfliktos Kolumbijā, Kongo un arī citu vietu. Eh, Eiropas Savienība cīnās pār bērnu tiesībām. Un 2009. un 2012. gada periodā Eiropas Savienība kopā ar dalību valstīm eh, iztērējuši vairāk nekā 300 tūkstoši miljonu eiro, lai uh, atbalstītu dažādus projektus, kas uh, tiek domāti uh, bērnu tiesībai, aizsardzībai un izglītībai. Un tagad divi nelieli piemēri Afganistāna. Mēs tur uzsākām arī apmācību par bērnu aizsardzību, apmācām Afgānu policiju un iekšliet ministriju. Eiropas Savienība arī strādā uh, Eh, apmācības modeļus, lai varētu glābt bērnus un eh, arī viss mūsu misijas ar to nodarbosies. Tālāk par agrīniem piespiedu laulībām. Eiropas Savienība pieņem specifiskas iniciatīvas, lai varētu risināt tradicionālās kaitīgās prakses. Tā ir mūsu eh, rīcības plāna prioritāte un vēlreiz uzsveru. Uh, bērnu laulības pārkāp cilvē, eh, meitenes cilvēktiesības. Desmit miljonu meiteņu katru gadu tiek spiestas stāties laulībā. Jaunās meitenes tiek izņemtas tādējādi no, iz, no skolas, viņas var saslimt ar HIV, palikt ļoti agrī stāvoklī un eh, var arī ciest dažādas veselības, no dažādām veselības problēmām. Uh, 2008. gadā Eiropas Savienības vārdlīnijas cīņā pret uh, sieviešu diskrimināciju ir arī mugurkauls mūsu rīcībai šajā jomā. Vairāk nekā 130 uh, delegācijas arī prioritizējuši dažādas aktivitātes šajā jomā, tā skaitā arī vadarbība pret sievietēm lokālā līmenī. Mēs arī ļoti aktīvi esam darbojušies, veicinot informāciju par labāk pieeju izglītībai, lai īstenot šīs konkrētās aktivitātes. Kārēna arī uzdeva par to jautājumu. Mēs tagad gatavojam reģionālu kampaņu, koncentrējamies tieši uz Dienvidāzijas valstīm. To darām ar Task Force sadarbībā ar dalību valstīm un īpaši arī Beļģijai pateic, Beļģijai pateicos par ieguldījumu. Šīs kampaņas mērķis ir padarīt redzamu politisko atbalstu un novērst arī šīs agrīnās piespiedu laulības. Kampaņas mērķis ir veicināt uh, informācijas izplatību par kalendāru vēl nav skaidrības, bet uh, strādājam un daram, ko varam, lai sāktu šo kampaņu pēc iespējas ātrāk. Noslēgumā atgriezīšos pie dažiem no jautājumiem, kurus minēja arī uh, mūsu paneļa dalībnieki. Vispirms par Eiropas Savienības lomu gan cilvēktiesību padomē ANO, bet arī uh, darbs, kas tiek veikts. Uh, Uh, tūkstošgadus mērķi ietvaros pēc 15. gada, tātad mēs esam ļoti apņēmības pilni. Strādāt pie šiem jautājumiem, jo īpaši bērnu jautājums ir absolūta prioritāte. Cieši strādājam ar kolēģiem komisijas dienestos, uh, DigiDevco, lai varētu izstrādāt uh, nākamu daudzgad finanšu schēmu Un eh, bērnu, prioritā, eh, bērnu jautājumi ir prioritāri visās eh, politikās. Un tagad atgriezīšos pie idejām par idēnu, par identifikāciju un bērnu sieviešu reģistrāciju. Tā arī noteikā prioritāte. Uh, un arī kā laba iespēja ne tikai, kad mēs runājam par vēlēšanām vai dot vairāk iespēju sievietēm balsot, mēs runājam arī par ekonomisko uh, sieviešu lomu stipri, stiprināšanu. Tādēļ, piemēram, Eģipte esam finansējuši projektu 2 miljonu eiro apmērā. Šī projekta mērķis bija arī nodrošināt Eģiptes sievietēm identifikācijas dokumentus. Esmu gatava atbildēt uz jautājumiem. Thank you, uh, madam. Paldies Petkovas kundzei. Mēs eh, jau esam mazliet darba kārtībai pavirzījušies pāri, un tomēr ir vesela virkni kolēģi, kur vēlētos izteikties. Himenes skundze un pēc tam nākamais runātājs Himenes skundze lūdzu. Paldies, priekšsādātājs skundze. Es eh, vēlētos izteikt savu pateicību gan cilvēktiesību apakškomitejas priekšsēdētāja, gan arī sieviešu tiesību komitejas priekšsēdētājiem par to, ka esat organizējuši šo pēcpusdienas konferenci. Un vēlētos pateikties visām runātājām, kuras eh, ir piedalījušās šajā pēcpusdienas sēdē. Uh, Jūs runājat par to, ka sievietes, meitenes bieži vien ir spiestas pamest studijas, pamest skolu, lai dotos laulībā ar vīrieti, kurš varētu būt viņām vecstāvs. Protams, šāda rīcība ir amorāla, un neviens šāds gadījums nevar tikt atstāts novārtā. Šopēcpusdien mēs runājam arī par kvalitatīvu izglītību, bet eh, pirms es pieskaros šeit izskanējušajām idejām, es vēlētos tomēr runāt par to, ka Eiropas parlamenta deputāti, gan šajā komitejā strādājoši, gan arī citās komitejās, es eh, personīgs vairāk eh, iestājos pret dzimumu orgānu izkropļošanu un sieviešu apga apgraizēšanu. Uh, Ir ļoti daudz likumu un ir ļoti daudz priekšrakstu, bet lielākā problēma ir tāda, ka cīņā pret šo šausmīgo sieviešu traumatizēšanu nekas netiek darīts. Arī Eiropā mēs it kā iestājamies pret šīm praksēm, protams, esam. Mēs esam nosodījuši šādu praksi Indijā, Nepālā, Nigērijā. Citās varbūt, ka šo valstu nav nemaz tik daudz, un tomēr katrs šāds gadījums ir samērā šausminošs. Ziņojumos jau ir nosodīts šāda rīcība, un tomēr, kā jau es teicu, likumdošana ir, bet tās īstenošana reālajā dzīvē nav. Jūs jau pieminējāt to, ka vecāki, izpracinot savas meitas, mēģina tādajādi meitenes pasargāt no seksuālas vardarbības, no citiem riskiem. Un eh, strādājot ar, piemēram, izvarošanu upuriem, Tātad eh, galvenais tiešām ir aizsardzība. Kā tad mēs varam iestāties par šo meiteņu tiesībām, ja mēs fiziski šīs meitenes nevaram aizsargāt? Ja meitene ir tikus pakļauta vardarbībai, tad ļoti daudzās eh, sabiedrībās un ļoti daudzās valstīs uh, ir ierasts šo meiteni izprecināt viņas izvarotājam. Protams, kā Eiropas parlamentā mēs varam skaisti runāt smukās tēzēs par šiem jautājumiem, bet ko, ko, ko konkrēti darīt? Vai jūs uzskatiet, ka patreizējā finanšu situācija un tās iespējas uz mūsu palīdzību trešajām pasaules valstīm uh, Kā jums liekas, kā tas iespaidos eh, jau tā nabadzīgo valstu budžeta iespējas izglītot meitenes? Paldies, saka priekšsēdētāji. Svarīgi, ka jūs pieminējāt, eh, ka arī Eiropā notiek šādi gadījumi, mums par to ir jācīnās. Un tagad vēlētos dot Gustafson kungam vārdu. Es dzirdēju, ka tu tulk dodās projām, bet vai es varu runāt zviedru valodā? Nu, tad es runāšu zviedru valodā, tā man būs vieglāk. Ja es atvainojos, man ir jāiet prom, burtiski pēc sešām minūtēm, es ļoti atvainojos, man ir jādodas uz citu komitejas sēdi, un tomēr vēlētos pateikties visām kundzēm, kuras šeit prezidējā runāja. Jūsu ievadvārdi bija ārkārtīgi interesanti. Mēs tiešām par šiem jautājumiem šobrīd parlamentā aktīvi diskutējam. Viens šeit teica, ka šī situācija ir ārkārtīgi aktuāla, jo mēs vēlamies diskutēt Eiropas parlamenta rīcību un ko mēs varam darīt tūkstošgadus mērķu sasniegšanā. Nākamajā nedēļā es piedalīšos arī DEVE komitejas sēdē, un mēs sagatavosim vienu ziņojumu, kas pēc tam tiks izskatīts plenārsēdē. Un eh, varat būt pārliecināti, ka dzimuma perspektīva DEVE komitejā no manas mutes izskanēs ļoti daudz. Jūs pieminējāt ārkārtīgi daudz svarīgu jautājumu un tādu, kurus būtu svarīgi iekļaut veselā virknē rezolūciju, bet eh, raugoties eh, uz jūsu teikto, tad tāds kā sarkana līnija visam cauri iet tas, ka viss svarīgākais patiesībā ir cīņa pret nabadzību. Cīņa, cīņa, cīņa pret nabadzību, pret nabadzību, pret nabadzību. Ja mums izdosies apkarot nabadzību, tad mēs tiešām sasniegsim daudz, jo visu centieni apkarot nabadzību atdursies pret to, ja nebūs līdzekļu šīs nabadzības apkarošanai. Vēlreiz paldies, paldies Lohbīrelas kundzei par to, ka mums izdevās organizēt šo pēcpusdienas sanāksmu. Man tiešām ir ļoti, ļoti žēl, bet man ir jādodas prom. Paldies! Okay, and I think uh, I see the colleagues already here for the situation on Myanmar, but perhaps. Jā, varbūt trīs minūtes eh, noskatīsimies šo filmu tomēr. Es ceru, ka tagad tehnika būs sakārtojuši, lai mēs filmu varam redzēt. Also, uh, the film I have to, I sorry. Atvainošana, piedošana ir neiespējama tehnisku apsvērumu dēļ šo filmu noskatīties un pat neparādēt. Tāpēc pārējām pie nākamā darba kārtības punkta, un tā ir cilvēku tiesību situācija Mjanmā. Uzaicinu šeit prezidijā nosēsties mūsu šā darba kārtības punkta eksperts lūdzu. colleagues, can we start with the hearing, please? Godātie kolēģi, tātad sāksim uzklausīšanu par Mjanmas jautājumiem. Kā jūs ziniet, arī DRO komitejas delegācija 1. aprīļa nedēļā plāno doties uz Mjanmu. Tā būs otrā Eiropas parlamenta delegācijas vizīte Mjanmā. Again, morning, people... Un atkal, kolēģi, Zāles pārziņa varbūt varētu palīdzēt tiem, kur nepiedalās debatēs, atrast ceļu uz gaiteni. Tātad atgriežamies pie satītā jautājuma. Kā jau teicu, tā būs otrā Eiropas parlamenta vizīte Mjanmā un Eiropas parlamenta delegācija attiecībām ar Āzijas valstīm šajā valstī viesojās jau pagājušā gada maijā. Katrā ziņā tas bija ārkārtīgi interesanti, un eh, es ar ļoti lielu interesi dosos uz Mjanmu aprīlī, jo esmu dzirdējusi, ka valsts ir skāruši ļoti būtiskas pārmaiņas. Šajā laikā, šī gada laikā, parlaments ir sagatavojis vairākas rezolūcijas par cilvēktiesību jautājumiem. Janmā joprojām notiek cilvēktiesību pārkāpumi. Un, ja pareizi atminos, mēs 2012. gadā esam pieņēmuši trīs rezolūcijas Mjānamas sakarā, un divas no tām bija tieši domāts Rakīnas valstī notiekošajiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Thank you. Vairākiem no jums noteikti bija iespēja uzklausīt Mjānmas prezidenta Ciņčai kungu, kurš eh, Briselē uzstājās AFED komitejā, un pēc tam arī mēs tikāmies ar Mjānmas ārlietu ministru mūsu komitejas sēdē, un eh, šajā tikšanās reizē diskutējām par m, mm, cilvēktiesību situāciju Mjānmā. Jā, tiešām, kad um, mūsu delegācija devās uz Rangūnu, mēs uzzinājām, ka cilvēktiesība augstais pārstāvis atvērs savu biroju Mjanmā, un tas ir būtisks sasniegums. Tas tiešām palīdzēs vismaz eh, sagatavot teorētiskus likumus un to uzmetumus. Un tomēr Kad mēs toreiz viesojāmies Mjanmā, vēl nebija skaidrs, cik ilgu laiku prasīs šādu biroju atvēršanu, un tomēr vēlētos uh, pateikties tiem kolēģiem, kur kopā ar mani dosies uz Mjanmu, un, kā jau teicu, mēs sagatavosim mūsu vizīti. Protams, mūsu cilvēktiesību apakškomitejā mēs galveno uzmanību vēršam uz tādiem jautājumiem, uh, kas nav sakārtoti cilvēktiesību jomā, un šādi jautājumi jau būs vienmēr. Protams, mēs augstu novērtējam Janmā panākto, un tas arī ir būtiskākais. Mēs, kā politiķi, kuri iestājāmies par cilvēktiesību izpildi, mūs lielā mērā priecē notikumu pozitīvu attīstību Janmā. Un tomēr Strādājot, debatējot, mums uzsvars ir jāliek arī uz tiem jautājumiem, kuri vēl nav pietiekami sakārtot. Tāpēc šajā uzklausīšanā mēs vēlētos dzirdēt ekspertus, cilvēkus, kuri ir vieto, viesojušies Mjanmā, un e, mēs runājam par vairāku cilvēktiesību aktīvistu organizāciju pārstāvjiem Džonsa kungs, kas ir no kristīgās solidari Kasels kristīgās solidaritātes vieno es, biedrības, un viņš ir Briseles biroja pārstāvis. Protams, mums nebūs iespēja situāciju skatīt ļoti, ļoti plašā rakursā, un tomēr manis pieminētie eksperti mums sniegs, iespē, mums sniegs ieskatu tajā, kas šobrīd notiek Mjanmā. no Mjanmaras eh, biroja mums arī ir pārstāvis un no Ekon ģenerāla direktorāta mums arī ir viens pārstāvis. Godātie kolēģi, vēlētos šeit sveikt arī Mjanmas vēstnieku Briselē. Sveicināti šeit un paldies, ka jūs esat pieņēmis uzaicinājumu piedalīties mūsu komitejas sēdē. Jūs arī piedalāties mūsu delegācijas vizītes sagatavošanā. Vispirms došu vārdu salaica Uklinkungam. Thank you, Madam Chair. Um... Paldies, prieksēdētājs kundze. Un paldies, ka jūs eh, vēlaties diskutēt par cilvēktiesību situāciju Birmā. Tā arī mums ir lieliski iespēja iepazīstināt jūs ar cilvēktiesību situāciju Birmā. Es zinu, ka parlamentā daudzi deputāti piedalījās šās pēcpusdienas sēdes sagatavošanā un īpašu pateicību vēlētos izteikt tiem, kur piedalās šajā sēdē. Es esmu īpaši pacelāts, jo mēs runājam par situāciju, kāda šobrīd ir Birmas etniskajās minoritātēs. Kā jau lielākā daļa no jums zina, etnisko un reliģiozo minoritāšu situācija bieži vien netiek, situācijas smagums bieži vien netiek pietiekami izskatīts un eh, tiek uzskatīts, ka patreizējā pro, demokratizācijas procesā Mjanmā etniskās un reliģiskās minoritātes paliek novārtā. Un tomēr arī etniskajā un reliģiskajā minoritātēm ir vieta modernā Birmā, un mēs pie tā strādāsim. Mūsu organizācija jau pār par desmit gadiem, gadus ir uzraudzījusi etnisko un reliģisko minoritāšu situāciju īpaši Birmas rietumos. Uh, Birmas rietumi geogrāfiski ir visnabadz, tīri geogrāfiski ir visizolētākie un līdz ar to arī visnabadzīgākie. Un tieši šos reģionus gadu desmitiem plosīja militāro bandu uzbrukumi. 2002. gada septembrī cilvēktiesību organizācijas sagatavoja ziņojumu par to, kāda ir situācija Čin kristiešu vidū kura sastāv 90% reliģiskās pārliecības Čin provincē. Un eh, šobrīd Birmā notiek būtiskas reformas, kuras, kur iniciators ir pat Birmas prezidents. Būtiski reliģisko brīvību pārkāpumi toreiz tika novērota un atspoguļot šajā ziņojumā. Un uh, Čin kristiešu bērni arī piedzīvoja zinām pazemošanu skolās un līdzīgi. Pie tam prezidenta Dinčenka administrācija nojauca 13 milzīgus krustus, kas bija čin kristiešu sim simbols. Es pats esmu kristietis. Pāri par 40 spīdzināšanas gadījumiem, kas bija tieši vērsti uz etniskās minoritātes pārstāvu izskaušanu, vēroti. Notikuši arī izvarošanas gadījumi, arī nogalināšanas, un eh, Birmas valdības pārstāvi dažādos līmeņos zināja par šo noziegumu eksistenci. Birmas robežu ministrija ir izstrādājusi īpašu programmu, kādā veidā sakārtot Čin reģiona situāciju. Un eh, Čin kristiešu bērniem ir izveidotas īpašas izglītības iestādes, un šobrīd ir mēģināts izvairīties no kristiešu piespiedu pāriešanas budismā. Birmas reliģis, reliģijas ministrs un ministri arī ir pievērsas uzmanību skolas gaitām. Kristieši kuri atsakās lasīt budistu svētos rakstus skolās, tiek pakļauti diskriminācijai. Un eh, šobrīd tiek īstenot asimilācijas politika. Godātā prieksēdētājs kundze, es vēlētos eh, jūs komisijai komitejai lūgt pievērst uzmanību reliģisko brīvību pārkāpumiem, tajā skaitā arī piespiedu budizmizācijai divi ziņojumi, kur ir tikuši sagatavoti par šo jautājumu. Viens no tiem 11. gada martā un otrs 13. gada martā arī atspoguļo šo situāciju. 2013. gada 16. janvārī 40 eh, Eiropas parlamenta deputāti uzrakstīja vēstuli baronesei Katrīnai Aštonai runājot par šiem jautājumiem un eh, arī apvienoto nāciju īpašajā padomē 2012. gada 22. septembrī tika nosodīts toreizējās režīma darbības. Prieksēdētājs kundze. Pirms divām nedēļām Eiropas Savienības pārstāvi tikās ar mm, Birmas eh, aktīvistiem. Un 17 eh, čin kopienas pārstāvi piedalījās Eiropas Savienības dažādās sēdēs. Mēs mēģinām iesaistīt arī dažādas interesētās pu puses. Tā saucamās ārpus izglītības iestāžu skolas darbojās šajā čin reģionā. Un uh, iepriekšējās militārās huntas darbības it kā vārdos ir tikušas pārtraukts, un tomēr diskriminācija joprojām eksistē. 29 no šīm skolām atrodas Čin eh, reģionā. Priekšsēdētājs kundze, mēs eh, vēlamies uzteikt tās reformas, kuras šobrīd īsteno jaunā valdība Birmā, un tomēr ties reformas tikpat kā neskar reliģisko brīvību īstenošanas iespējas Birmā. Vesela virkne Birmas valdību ir uzsvērušas, ka birmietis nozīmē budists. Tāpēc mēs uzskatām, ka patreizējām reformām vajadzētu izveidot tādu institucionālo struktūru un tādus pasākums, kas tiešām izskaustu reliģisko un etnisko diskrimināciju. Uzskatu, ka pilnīgi visiem vajadzētu izdot vienādu identitātes karti, lai nebūtu tā, ka demokrātijas ceļš, uz kura esam nostājušies, ka to ietekmē reliģija. Un nevar būt tā, ka valdības pārstāvi piedara tikai vienai reliģijai. Protams, minoritātēm ir jāzina valdošās kultūras tendences. Piemēram, Birmas reliģisko lietu ministrs un arī budismu lietu ministrs ir uzsvērs šo jautājumu svarīgumu. Prieksēdētājs kundze, viesojoties Birmā, es vēlētos, lai jūs tiekaties ar pēc iespējas vairāk reliģisko un minoritāšu kopienu pārstāvjiem. Uh, tajā skaitā arī ar reliģiskajiem līderiem un ar citiem iesaistītajiem. Domāju, ka jūsu delegācijai vajadzētu apmeklēt arī attālos reģionus un nevis palikt tikai rangūnā, kurā jūs tiekaties ar valdības pārstāvjiem un ar opozīciju nemaz nerunāsiet. Paldies! Thank you very much. And yeah, Paldies! Program we will try to meet with very different uh, Plānojot savu apmeklējumu programmu Birmā, mēs, protams, centīsimies tikties ar pēc iespējas lielāku skaitu no pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Mums nav tik daudz laika, mums ir divi ar pus dienas, un uz etniskajiem reģioniem diez vai mēs eh, varēsim doties, jo nesaņemsim atļauju, bet varbūt nākamreiz. Gribēju tāpat eh, mūsu vidu sveikt Aun Bu San kundzi. Uh, Viņa pārstāv Kačinas sieviešu tiesību organizāciju Taizemē. Jūs bijāt apmācību koordinatore un tāpat koordinējāt programmu, kas vērsta pret cilvēku tirzniecību. Un jūs, nu, pat esat ieradusies no Taizemes, ja? Un tagad došu vārdu Metju Džonsa kungam. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsādātājs kundze, godātie deputāti gribēju teikt, ka man ir liels prieks šodien runāt par Birmu. Tā ir valsts, kas man ļoti patīk un domāju, ka tā tāpat jums, daudziem no jums šķiet tuva. Es vairākas nedēļas piedalījos uh, ANO cilvēktiesību padomas sesijās Ženēvā un ANO uh, tagad pārdomā, vai rezolūciju par Birmu vajadzētu pār pārcelt no 4. darba kārtības punktu uz 10. darba kārtības punktu. 4. attiecas uz valstīm, eh, kurās joprojām pastāv konflikti un problēmas, un 10. Eh, attiecas uz valstīm, kurām ir jāpalīdz ar dažādu struktūru veidošanu. Izskatās, ka Eiropas uh, Savienība ir saglabājusi uh, Birmu ceturtā darba kārtības punktu ietvaros. Šķiet, ka tas ir pareizais lēmums. Jāsaka, ka mēs bieži vien esam bijuši pārsteigti, cik ātri Birmā notiek dažādas pārmaiņas, bet tāpat esam noraizējušies, ka turpinās cilvēktiesību pārkāpumi, kas ir pietiekami smagi. Sevišķi tas attiecas uz etniskajiem reģioniem. Gribēju pievērsties tam nedaudz detalizētāk pēc īsa brīža un lūkšu, lai Eiropas Savienība ir pietiekama uzmanīgi izskatot šos jautājumus. Pirmām kārtām ir jāapzinās, ka pēdējo divu gadu laikā sabiedrībā ir notikušas milzīgas pārmaiņas. Es neaz, nekad neaizmirsīšu eh, to telefonu sarunu, kas notika 2012. gadā ar kādu Birmas bēgli. Viņa tēvam, kam bija 88 gadi, bija jau piešķirt 65 gadi cietuma soda par miermīlīgas atcelšanos 2005. 2007. gadā. Šī sieviete man teica, ka viņas tēvs kopīgi ar citiem ir atbrīvots no ieslodzījuma. Daudziem šķita, ka tas nekad nenotiks. Es biju apmēram 8 mēnešus pirms šī telefona zvana Birmā un šķita, ka nekad šādu telefonu zvanu nesaņemšu. 2000 um, opozicionāru uh, un citas politiskās partijas tika iesaistīts politisko struktūru veidošanā. Uh, tika atvēlēts vairāk brīvības medijiem un pilsoniskajai sabiedrībai. Tāpat bija vienošanās par pamieru ar daudzām etniskajām grupām, bet joprojām pastāv ārkārtīgi daudz problēmu un ieviestās reformas vēl nav nostabilizējušās. Lielākajās pilsētās reformas ir nesušas cerētos augļus, bet ne lauku reģionos. Ar vairāku etnisko nemiernieku grupām tika parakstīti pamieru līgumi, bet joprojām nav izskopts etniskais dialogs. Jāsaka, ka atmosfēra valstī mainās katru uh, brīdi, bet tas nenozīmē tādas uh, legālās atmosfēras pārmaiņas, legālā klimata pārmaiņas. 2008. gadā notika referendums un līgums, kas tika parakstīts tā rezultātā neatbilst startautiskajiem standartiem. Birmai ir jādara viss, kas ir tās spēkos, lai izveidotu tiesiskas valsts pamatprī. Tāpat mēs redzam, ka etniskajos reģionos pastāv milzīgi izaicinājumi, un Birmas armija ir eh, vērsusies pret cilvēkiem Kačins pavalstī. Jāsaka, ka tāpat tiek ierobežot eh, cilvēku reliģiskā brīvība Čin pavalstī. Ir vairāki simti politisko ieslodzīto, un daudz no viņiem ir eh, palaisti mm, uz galvojumu. Uh, Eh, bet viņus var apcietināt atkal kuru katru brīdi. Ir jāparūpējas, lai humanā palīdzība, kas tiek sniegta, nonāktu pareizajās rokās un jāparūpējas, lai ANO aģentūras un NVO brīvi varētu darboties Birmā. Neskatoties uz notiekošo dialogu, joprojām notiek daudz cilvēktiesību pārkāpumi, ir bijuši uzbrukumi mierīgiem civiliedzīvotājiem, tāpat ir bijuši uzbrukumi baznīcām un citām reliģiskām vietām. Vairāk nekā simtiem tūkstoši cilvēku nācās doties prom no saviem dzimtajiem ciematiem pēc tam, kad tur uzbruka valdība, vairāk par 66 baznīcām tika izpostītas. E, izvarošana un seksuālā vardarbība joprojām tiek izmantots pa labi un kreisi, kā uh, politiskais ierocis, it sevišķi Čin valstī. Protams, miera procesam ir jābalstās uz politisku dialogu, ir jāatrod politiski risinājumi. Simjankan uh, eh, reģionā joprojām ir ārkārtīgi sāsināta situācija. Īpašais ES eh, e referents eh, teica, ka Rokhi, Rakhin eh, štatā notiekusi vardarbība var nelabvēlīgi ietekmēt visu uh, valsti kopumā. Rohingi cieš no daudziem diskriminācijas veidiem, viņiem gandrīz nav piekļūs izglītībai un veselības aprūpē tāpat nav tiesība precēties un piekopt uh, uh, reliģiju, ko viņi vēlas. Tāpat humanitārā palīdzība valsts iekšienē pārvietotajiem bēgļiem nevienmēr uh, nonāk pie šiem cilvēkiem. Ilgtermiņā un vidējā termiņā ir jāpārskata 82. gada pilsonības likums, lai uh, visi cilvēki, kas dzimuši Birmā, varētu kļūt par tās pilsoņiem. Tāpat ir jāturpina eh, starp rasu dialogs, ir jāuzlabo izglītības sistēma un jāparūpējas, lai dažādu reliģiju un etnosu pārstāvi varētu miermīlīgi pastāvēt līdzās cits, citam. Mēs esam ārkārtīgi nobažījušies par to, ka tiek pārkāpta reliģiskā brīvība, bet sevišķi etniskajos reģionos. Tādēļ ES ir jāturpina mudināt Birmu, lai īpašais ANO uh, reliģisko brīvību referents varētu ierasties valstī pēc iespējas ātrāk. Uh, Tāpat reliģiskās brīvības ierobežojumi nozīmē to, ka nedrīkst celt jaunas baznīcas, nedrīkst atjaunot izpostītās svētvietas un mošejas. Ir jāveicina konkrētu kritēriju izveidi, ir jāievieš visas nepieciešamās reformas, jārunā ar Birmas varas iestādēm skaidru valodu par joprojām spēkā esošiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Ir no cietuma bez jebkādām ierunām jāatbrīvo visi politiskie ieslodzītie. Tie likumi, kas atļāva šo cilvēku ieslodzīšanu, ir jāatceļ. Eiropas Savienībai ir arī jāiedrošina Birmu ieviest konstitucionālās reformas un reformēt savu tieslietu sistību. Tāpat ir jāratificē Eiropas Savi... Eh, starptautiskā nolīguma par politiskajām un reliģiskajām tiesībām. Eiropas Savienībai ir jārēģē uz notikumiem Birmā un ir mm, jāpalīdz valstī nostāties uz reformu ceļa, lai beidzot varētu ieviest tik ilgi gaidītās um, pārmaiņas. Jāsaka, ka spiediena izdarīšana un svīra iedarbināšana palīdz nebija jau tā, ka militārie diktatori piecēlās vienu rītu 2011. gadā un teica, tagad mēs būsim miermīlīgi un ieviesīsim valstī demokrātiju. Tādēļ ir jāsaglabā spiediens, lai valsts ieviestu nepieciešamās reformas visu pilsoņu labā. Paldies! Jones and now Lotte Leicht. Lotte Leicht, lūdzu. Thank you very much. Liels paldies! Paldies arī par to, ka esat uzaicinājuši cilvēktiesību uzraugu, lai arī mēs varētu piedalīties šajās svarīgajās debatēs. Protams, esam priecīgi, ka jūs dodaties uz uh, janvāru delegāciju, un, protams, uh, tas ir žēl, ka jūs paliekat tur ļoti īsu laiku, un īpaši žēl ir tas, ka jūs nevarēsiet doties arī uz citām uh, zonām, un būsiet tikai galvaspilsētā. Mēs ceram, ka. Uh, Tā būs misija nākamreiz, tieši koncentrēties uz citām teritorijām, kas nav galvaspilsēta. Es arī vēlos uzsvērt uh, dažas labas ziņas no Birmas, un tad arī cerams, nosl un diemžēl noslēgšu ar sliktām ziņām. Jebkurš, kurš uh, dodas uz Rankūnu, būs ļoti pārsteigti par izmaiņām, kādas ir bijušas kopš 11. gada. Baltiskā opozīcija vairs nav cietumā, bet parlamentā ikdienas avīzes publicē reāls konkrētas ziņas un arī atklāt kritizē valdību. Aktīvisti šodien, kuri vēl tikai divus gadus atpakaļ sēdēja cietumā uz mūžu, uh, Eh, tikai tādēļ, ka viņi nosauca tēpastu vai stāsta joks, tagad ir pie sārunu galda un runā ar ministriem, kā eh, identificēt un, eh, un atbrīvot politiskos ieslodzītos Birmā. Birma ir uz tā ceļa, lai tā kļūtu par savas tautas valsti, kur tauta ir tik daudz upurējusi un cietusi, lai varētu uh, izdzīvot uh, huntas, huntas laikā. Arī Eiropas parlaments ir izdarījis visai lielu spiedienu uz šo valsti, bet jāteic, ka kļūst vēl nenozīmē, ka tā ir kļuvusi. Birma joprojām vēl nav demokrātiska valsts, un kā to teica arī kolēģis, Birmā ir likumi un konstitucionālās struktūras, bet, diemžēl, tas viss ir mantots no militārās diktatūras laika. Izmaiņas ir notikušas, jo neliels skaits cilvēku ir pāduši savu labo gribu, bet viņi vēl nav institucionalizēti. Ja cita cilvēku grupa iegūtu ietekmi, tad būtu tikai daži formālas pārbaudas, tikai daži soļi, lai atgrieztos uh, diktatūra. Ir jāsadā vairāk. Uh, varas līmenī, un jo īpaši militārajā līmenī arī militāristu uh, vadītajos industrijās viņi būs pret jebkādu veidu izmaiņām. Vēl svarīgāk, nekas netiks atrisināts līdz 2015. gadam, kad Birma organizēs pirmo, pirmās nacionālās parlamentu vēlēšanas, kur, cerams, opozīcija arī varēs konkurēt pie vienlīdzīgiem noteikumiem. Bet tas būs tikai tad, ja militāristi to atļaus. Tikai tad valsts demokrātiskajiem spēkiem būs iespēja izveidot valdību un arī institucionalizēt uh, reformu, kas Birmai tik ļoti vajadzīga. Tad, nu, turpinot par netik labām ziņām, ir, protams, kārdinoši uh, nosaukt Birmu par veiksmes stāstu, kas būtu pilnībā īstenojies, taču uh, izaicinājumi, kāda ir pašlaik. Izaicinājums ir šis ļoti delikātais laiks, eh, kad notiek Birmas attīstība un eh, kur uh, Eiropas Savienībai jāatrod pareizais līdzsvers starp spiedienu un uh, apņemšanos arī godalgot uh, Birmu par paveikto progresu, bet tāpat laikā arī saglabāt spiedienu. Tas ir Eiropas eh, Savienības izaicinājums. Un tagad dažas sliktās ziņas. Un šeit mēs runājam par situāciju tieši etniskajās teritorijās. Es koncentrēšu uz divām teritorijām, jo iepriekšējā runātāja jau arī sniedza visaptvarošu informāciju. Sākumā vēlos pateikt ļoti skaidri, ka Birmas pirmais e, demokrātijas eksperiments e, pēc 48. gada neatkarības daļai tika sākropļots, jo bija tātad šī cīņa starp valdību un etniskajām grupām, kas dzīvo pie valsts robežām un militāristu pamatojumu 62. gadā. Viņi teica, ka demokrātiskā valdība nevar pielikt punktu nemiernieku sacelšanām un apvienot valsti. Mēs zinām, ka pēc 60 gadiem pēc stingra un strikta uh, diktatūra tikai pasliktināja situāciju, vēl vairāk sakarsējot šos konflikts, nevis atrisinot to. Daudzi mīra un tika pārvietoti kā jau tas arī skanēja šodien, armija uztur ļoti vārgu uguns pārtraukšanu ar etniskajām militārajām grupām. Bet ar Kočinu neatkarības armiju notiek šie, ar, šie bruņotie konflikti ziemeļos, ziemeļa austrumos. Tādī teica, ka tā turpinās uh, ilgspējīgu uguns pārtraukšanu, ka šī uh, reģionā, lai uh, neveicinātu konfliktu, bet par spīti tam, ka šim eh, prezidents ir paziņojis, ka ir šis uguns pārtrauk, ir uguns uh, apturēšana, tomēr šie uzbrukumi ir turpinājušies. Šis reģions ir ļoti plaši apdzīvots tieši ar uh, nosūtītiem pilsoņiem. Uh, 2011. gadā Birmas armija ir uzbrukusi Kačin eh, ciematiem, ir eh, iznīcinājusi mājas un lika pār, eh, pārvietoties vairāk nekā 10 tūkstoši cilvēkiem. Arī uzklausīšanas laikā, nopratināšanas laikā notikušas spīdzināšanas, sievietes tika izvarotas, un arī Kačin. Uh, nemiernieku spēki, protams, arī ir ievērojami pārkāpuši cilvēku tiesības, izmantojuši bērnus kā kārējus un izmantojuši arī uh, mīnas. Birmas konstitūcija, kā tas jau tika teikts, nepiešķīra prezidentam nekāds pilnvars pār bruņotajiem spēkiem, un izskatās, ka tas darbojas tieši tā, kā to ir iecerējusi Kačina. Uh, reģions. Armijai nav juridiskā pamata uzklausīt prezidenta vēlmes. Armijā uh, turpina cīnīties, vai nu viņus mudina dusmas vai zaudējumi, ko cietuši viņu spēki, vai arī vienkārši viņu vēlmē kontrolēt uh, bagātīgas dabas resursus, konfliktu teritorijās, vai pat abi šie argumenti ir pietiekams pamats cīņai. Tālāk es zinu, ka mums ir maz laika, bet īsti pieskaršos uh, situācijai ar uh, Rakinu un citās, uh, citos reģionās jūnijā un arī oktobrī notika vārdarbība starp uh, budistiem un muslimiem Rakina uh, reģionā. abas puses uh, ciet liels zaudējums, arī cilvēku tiesību uzraugs uh, par to visu ziņoja. Cilvēku tiesību uzraugs arī saņēma satelīta uh, bildi, kur bija redzams, ka Rakina musulmaņu kopienas tika iznīcinātas. Abos gadījumos Birmas militāristi um, ieviesa kārtību, bet policija un vietējie spēki slepkavoja cilvēkus, izlika no mājām vai jo, arī pievienojās vardarbībai. Drošības spēki uzsāka arī jo, masu kampaņas, lai varētu aizturēt simtiem cilvēkus, un nav nekā, neviens nav uzņēmies atbildību par šiem cilvēkiem Eh, pārkāpumiem, noziegumiem. Kin minoritāte ir visvajātākā pasaulē. Brīvnēs valdība nu, noraida um, apliecinājumu, ka viņiem būtu tiesības uz Birmas pilsonību, pat ja viņi tur ir dzīvojuši jau paudze, paudzēm ilgi. Arī kolēģis jau minēja dažs no risinājumiem. Let me just make, make clear. Bet, nu, runāsim skaidri, ko nozīmē šī diskriminācija pret musulmaņiem. Viņi nevar stāties laulībā, viņi nevar uh, strādāt, viņi nevar arī ceļot par bi uh, Birmā. Uh, vai pirms teritorija viņi nesaņem no iestādēm atļauju. Tas ir nepieņēmams, nepieņemam un arī šo aspektu Eiropas Savienībai jārisina, jāizdara spiediens. Un gan muslimiem ir tiesības, lai tiktu ievērot viņu cilvēktiesības, gluži tāpat kā visiem citiem Birmā. Novembrī Birmas valdības sacīja, ka tā pieņems uh, Uh, aktivitātes, lai novērstu uh, uh, vardarbību pret pilsoņiem, īpaši Reikiņa pavalstī, un ka arī um, tiks pie atbildības saukti vainīgie, un arī risināt cilvēku humanitārās vajadzības ka valdībā arī ir izcinās politiskā, politisko dimensiju, kas izriet no tā, ka pārvietotie cilvēki nevar saņemt pilsonību, bet kopš tā laika mm, nav uh, bijusi liela vardarbība, tas tiesa, bet nav bijis arī liels progress, lai risinātu uh, zaudējums, kāda ciesti vardarbības laikā. Share in the beginning the important efforts. Priekšsēdā jūs arī minējāt uh, ka Birmas valdība ļa, uh, ļauj arī augstajiem pārstāvim atvērt savu bīroju pirmā, Birmā. Tas uh, tika apliecināts novembrī, bet nav bijis nekāds progress. E, tas nav korekti, ja uh, jums tiek apliecināts pretējais. Šeit svarīgs ir detaļas risinājumam jābūt efektīvam un uh, kas darbojas ne tikai valdības interesēs, bet cilvēku interesēs arī, jo, lai varētu sabiedrība ziņot par dažādām situācijām. Uh, Bet šādu biroju Birmas valdība nav apņemsies atvērt. Tas ir birojs, kādu Eiropas Savienība augstā pārstāv gribētu atvērt. Svarīgi saglabāt spiedienu, lai varētu palīdzēt Birmas tautai, ka tiešām šāds birojs tur tiks atvērts. Un noslēgumā uzdošie svarīgi jautājumi. Kā Eiropas Savienībai būtu jāizmanto sava ietekme šajā ļoti kritiskajā laikā, kad notiek Birmas delikātā pāreja. Atbild, manuprāt, ir sekojoša. Birmas kauta cīnījās gadu desmitiem par savu brīvību, un Eiropas parlaments atbalstīja viņus. Bet tas nebija tādēļ, lai nonāktu pie šādas situācijas, kur atrodamies starp diktatūru un demokrātiju. Mēs to darījām, lai Birma varētu kļūt par vienotām valstīm, kur notiek uh, vēlēšanas, bet realitātē pie varas ir tikai neliela sauņa cilvēku. Viņi ir pie varas un arī pie bagātības. Ja tas ir tas, ko mēs gribējām, ja tas ir tas, ko Birmas tauta gribēja, tad to visu varēja atrisināt jau daudz gadus atpakaļ. Un mēs zinām, ka vēl joprojām ir garš ceļš ejams, daudz pārbaudījumi priekšā arī tā skaitā 2015. gada vēlēšanas, pirms mēs varam apliecināt, ka Birmas demokrātiskie sapņi ir piepildīti kas attiec Eiropas Savienības attiecībām ar Birmas vadītājiem, tad jāizmanto viss iespējamais potenciāls. Līdz tam ir jāizmanto Eiropas Savienības spiediens un arī ir jāvēro, kāds ir progress. So, uh, on our program... Mūsu programmā tiekoties Maipidā, mēs uh, tiksimies ar ministru, kurš ir atbildīgs par miera sarunu vešanu ar etniskajām grupām. Un, protams, mūsu vizīte Birmā nav izpētes vizīte. Līdz ar to mēs nedosimies uz pilnīgi visiem etniskajiem reģioniem, un tomēr mums būs iespēja izbraukt arī no un doties uz pierobežu reģioniem. Antonio no Mjanmanas eh, vēstniecības, un tad ir Kens Tušinska kungs, kas ir no ECO ģenerāldirektorāta, kas tikko ir atgriezies no Rahīnas. Antonio kungs vispirms. Paldies, priekšsēdētājs kundze, paldies, ka jūs esat uzaicinājuši EADD, lai iepazīstinātu jūs ar to, kas tad notiek Birmā. Kopš 2011. Eh, gada martā pie varas stājās jaunā valdība, daudz kas ir noticis šajā valstī. Runājot par politiskajām un ekonomiskajām reformām, tad tādu ir vesela virkne. Birma piecus gadu desmitus dzīvoja autoritāra režīma žņaugos, un patreizējā valdība ir nākus klajā ar jauniem demokrātiskiem ierosinājumiem, tajā skaitā arī sabiedrības caurskatāmības palielināšanā. Valdība dodās par vairākiem ceļiem. Tiek mēģināts eh, samierināt dažādas etniskās grupas, bet eh, tiek īstenot vesela virkne ekonomisko un sociālo reformu. Mēs eh, esam uzteikuši daļas politieslodzīto atbrīvošanas un ir pieņemti arī vairāk likumi vārda brīvības, no vārda brīvības domēnā. Kā arī tiek strādāts ar eh, minoritāšu samierināšanu. Aung San Suu Kyi ir atbrīvota no mājas aresta un tādējādi ar viņas iesaistīšanos un viņas partija Nacionālā demokrātijas līga arī ir veicinājusi demokrātisko procesu uzsākšanu. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi Birmas miermīlīgai pārējai uz demokrātijas ceļa. Kaut arī Birmā ir noticis ļoti daudz pozitīva, šajā valstī ir ļoti sarežģītas problēmas, saistīts ar demokratizāciju, cilvēktiesību situāciju un ekonomisko augšupēju. Mēs esam redzējuši, ka burtiski pavisam nesen baiļu klimats, kas piecus gadu desmitus turēja savos žņaugošo valsti, šobrīd ir atlaidies. Un eh, iedzīvotāji brīvi ir sākuši runāt par pārkāpumiem un par nepilnībām. Pie tam eh, Rohingas minoritātes gadījumā šobrīd eh, cilvēki jau aktīvāk par to izsakās. Daudz kas ir sasniegts cilvēktiesību uzlabošanā, un eh, Birmas valdība turpina strādāt, lai izpildītu starptautiskās sabiedrības spiedienu izteiktos kritērijas. Piemēram, pavisam nesen valstī viesojās sarkanā krusta pārstāvi un tiek izvērtēta politieslodzīto situācija. Šāda rīcība būtu vērtējama pozitīvi, un tomēr joprojām ir daudz nepadarīta darbu, īpaši minoritāšu situācijas sakārtošanā. Visbūtiskākais pārejas perioda uzdevums ir – valsts kopā saturēšana. 48. gadā, kad Bīrama pasludināja savu neatkarību no apvienotās karalistes, piecus gadu desmitus valsti ir plosējuši, plosējis pilsoņu karš. Un, protams, ka pilsoņu kara apstākļos par cilvēktiesību ievērošanu mēs īpaši runāt nevarētu. Bet joprojām etnisko minoritāšu teritorijās notiek cilvēktiesību pārkāpumi. Ja jūs eh, piekristu, es došu vārdu savam kolēģim, kurš tikko atgriezās no Birmas, lai iepazīstinātu jūs ar jaunāko šajā valstī. Thank you. Prieksēdētāji, paldies! Un eh, labojiet, ja man nav taisnība, bet eh, jūs pavisam drīz atvērsiet vai arī esat jau atvēruši Rangūnā Eiropas Savienības pārstāvniecību? Atbilde. Pagājušajā gadā jau tika izveidots mūsu birojs, bet delegācijas, nofor delegācijas eh, noformēšana tiks pabeigta šogad priekšsēdētāji. Tad Kančīnska kungam vārds lūdzu. Prieksēdētais kundze, paldies, ka esat uzaicinājuši arī komisijas DJ Ekon uz šo pēcpusdienas uzklausīšanu. Runāšu pietiekam lakoniski un tomēr vēlētos pieskarties cilvēktiesību jautājumam Birmā. Jūs e, noteikti ziniet, ka DJ Eko jau piecu, sešus gadu desmitus piedalās ekonomiskā atbalsta sniegšanai Mjārmā. Mums ir laba sadarbība ar valsts valdības pārstāvjiem, un patiesībā mēs bijām vieni no pirmajiem, kas piedāvāja Birmai valdību, un pirms pagājušajā gadā tika izveidots ārējās darbības dienesta pārstāvniecība Birmā. Tie bijām mēs, kur strādājām ar Birmas dažādām iestādēm. Uh, DJ Ekos mandāts jau tradicionāli ir bijis vairāk vērst uz darbu ar īpašām riska grupām, tajā skaitā minoritātēm. Mēs runājam gan par pierobežu zonām, pierobežas ar Taizemi un Ķīnu, tā saucam, Kačina, kas šeit tika pieminēta, un arī Rietum Birmā Rahkīnas reģions. Tātad pēdējos pāris gadus mūsu uzmanība galvenokārt tikus vērsta uz Kačīnas un Rahkīnas reģioniem. Kačīnā notikumi ir īpaši dramatiski un notikusi būtiski iedzīvotāju pārvietošana. Rahkīnā mēs eh, esam piedalījušies situācijas stabilizēšanā jau ilgu laiku un esam sadarbojušies arī ar samierināšanas spēkiem ziemeļos. Pāris vārdu par Kačinu. Pirms pāris dienām atgriežu, atgriezos no vizītes Mjanmā, un viens no mūsu sadarbības partneriem ir arī ārlietu ministrs, ar kur tiksieties arī jūs, kā jau jūs pieminējāt un ārlietu ministrs ļoti pozitīvi izteicās par jaunu miera sarunu raunda uzsākšanu. Tas nozīmē, ka sarunas notiks. Un ministrs arī ļoti pozitīvi raugās uz situācijas stabilizēšanu. Un tomēr es viņam personīgi izteicu mūsu dziļās bažas par notikumu attīstību Kačinā. Kā jau iepriekšējā runātāja pieminēja, joprojām nesakārtots ir jautājums kopš 2012. gada nav dots mandāts apvienoto nāciju humanitārās palīdzības niecējiem un nevalstiskajām organizācijām doties uz šiem attālajiem reģioniem, kuros valdības varas pārstāvniecība ir ļoti maza. Bet tieši šajos konflikta reģionos palīdzība ir nepieciešama visvairāk. Tāpēc eh, mēs šobrīd esam nonākuši situācijā, kurā šajos reģionos humanitārās palīdzības sniegšana ir tikpat kā neeksistējoša. Jo, kā jau teicu, tam ir nepieciešams mandāts, un valdība tādu vēl nav devusi. Tiekoties ar eh, ministru Minkungu un eh, arī ar vairākiem citiem valdības pārstāvjiem, kabineta pārstāvjiem, mēs atkārtojām vēl un vēlreiz, ka mēs vēlamies redzēt rezolūciju, palīdzības sniegšanas iespējai, tieši tāpēc, ka mēs redzam, ka tagad, nu jau ziema būs beigusies, bet kad mēs par to runājām, ziema vēl bija pilnā plaukumā, un šajos attālajos reģionos humanitārā palīdzība ir ļoti nepieciešama. Pavisam nesen pēc 14 eh, mēnešiem intensīvu sarunu viena nevalstiskā organizācija varēja ierasties Kačīnas valstī pirms pāris nedēļām ar humanitārās palīdzības sūtījumu. Galvenokārt šajā sūtījumā bija medikamenti, arī pārtiks produkti, bet galvenokārt eh, farmakoloģiski ražojumi. Vienlaicīgi viņi apmeklēja arī valdības kontrolētu reģionu, un šobrīd notiek sarunas par to, lai tiktu piešķirts mandāts uzraudzīt to, kādas ir veselības aprūpas vajadzības Birmā. Pēc e, šīs analīzes un pēc šī izvērtējuma tiktu sagatavots veselības aprūpas attīstības plāns un tiks izvērtēti tam nepieciešamie resursi. Cik ilgu laiku tas prasīs, nevienam nav zināms. Bet tas jau ir būtisks solis uz priekšu. Kā jau es teicu, pēc 14 mēnešu sarunām ir panākta šāda vienošanās. Vienlaicīgi, kā jau es teicu, humanitārās palīdzības eh, konvoji, kuri agrāk tika izmantoti, lai uz šiem reģioniem nogādātu nevalstisko organizāciju pārstāvis un arī apvienoto nāciju pārstāvis, tātad teritorijās, kurās nekontrolē valdības spēki. Pēdējo reizi šāda cilvēka nokļūšana šajos reģionos ir bijusi 12. gadā, un tagad par Rahkīnu. Uzreiz vēlētos pateikt, ka es zināju, ka situācija šajā pavalstī ir samērā smaga, bet es nezināju, ka tā ir tik šausminoša. Jo zināmā mērā, patiesībā pat no ļoti daudziem viedokļiem raugoties, situācija Rahkīnā ir akūta. Mums bija iespēja tikties un apmeklēt vairākas bēgļu nometnes, kuras atrodas lauku teritorijās prom no blīvi apdzīvotām vietām, ļoti attālos reģionos, uz kuriem ir jādodās ar laivu pa upi 3-4 stundas. Tā ir, tas ir reģions, kur sauc Paktū, tajā atrodas vairākas apmetnes, apmeklējām divas no tām. Uh, un kopā tajās dzīvo 12 tūkstoši cilvēki. Apstākļi šajās eh, ap apmetnēs ir samērā šausminoši, nav nekāda higiēnas un eh, sanitārās iespējas. Patiesībā cilvēki dzīvo uz kāpām. Mums uzreiz tapa skaidrs, ka situācija tāda saglabāties nevar. Un Pēc četrām, sešām nedēļām, kad sāksies eh, tropiskie lieti šajās teritorijās, tad iespējams mēs piedzīvosim ko līdzīgu kā Šrilankā, kurās 2009. un 10. gadā šīs apmešanās nometnes tika noslaucītas no zemes virsmas, kur eh, toletēs noslīka bērni un eh, toletes tika pārpludinātas un slimības izplatījās tik lielos apmēros, ka nevienam vairs nebija skaidrs, ko darīt. Cilvēki no šiem nometnēm izbraukt nemaz nevar. Cilvēkiem nav atļauts pārvietoties atpakaļ uz viņu izcelsmes vietām. Piemēram, vienā no šīm apmetnēm nebija atļauts pat ievest medikamentus un e, cilvēktiesību aktīvistu ierašanās šajās apmetnes vietās nav vēlama. Gan tāpēc, ka loģistiski vietas ir ļoti attālinātas, apmetnes ir ļoti attālinātas, gan arī politiska apsvērumu dēļ. Līdz ar to mums būs agrāk vai vēlāk jārunā par šo apmetņu pārvietošanu jo, kā jau teicu, tuvāko nedēļu laikā sāksies lieti. Šodien jau šī situācija ir akūta, bet ja mēs neko nedarīs, nedarīsim, tad akūtā situācija pārvērtīsies par katastrofu. Un tas arī viens no galvenajiem maniem teikta, manas teiktajiem tiekoties ar četriem ministriem Rangūnā. Cits aspekts, kurā mēs vēlamies redzēt valdības nekavējošu rīcību, ir jautājums, kas ir saistīts ar ilgstošiem draudiem, ko ir izteikuši radikālie N elementi Rahkīnas eh, pavalstī, kur iestājas pret starptautisko aktīvistu ierašanos šajā teritorijā un starptautisko organizāciju darbību tajā. Mūs jau mēnešiem apvainoja izplatot dažādu ļaunprātīgu informāciju, mūs apvainoja dažādos noziegumos, un es esmu izmantojis visus savus sakars Mjanmas varas iestādēs, lai pārliecinātu par pretējo. Proti šajās eh, nometnēs, kurās cilvēki mēģina patverties no vardarbības, lielākā daļa šo iedzīvotāju ir musulmaņi. Un eh, to atzina arī Anmina kungs, kad mēs tikāmies ar viņu. Proti Šajās sarunās tika iesaistīti arī pārstāvi no Rahkīnas pavalsts. Un eh, Rahkīnas eh, pārstāvjiem un ievēlētajiem deputātiem viņiem eh, nav pārvietošanās ierobežojumi, viņiem ir pieejami vismaz pamat pakalpojumi. Kamēr runājot par šīm apmetinājumu vietām, vismaz visās, kuras apmeklējām mēs, kā jau es teicu, ir pārvietošanās ierobežojumi. Cilvēki ir nošķirti no viņu ierastās dzīves vidas, uh, Piemēram, tādi, kur ir pieraduši dzīvot no zvejniecības un makšķerēšanas, vairs nevar ar to nodarboties, lauksaimnieki nevar nodarboties ar zemes apstrādi, un tie, kuri nodarbojušies ar tirsniecību, vairs nevar to piekopt. Situācija ir samērā traģiska. Tas nozīmē, ka mūsu darba kārtības pirmajā punktā mēs vienmēr runājām par pārvietošanās brīvību. Pēc tam uz eh, šo situāciju mums ir jāraugās ne tikai no cilvēktiesību viedokļa, bet arī uz, no ekonomiskā viedokļa. Cilvēkiem sevi ir jāpabal, jāpabaro, arī tiem, kuri dzīvo attālos reģionos. Jau pieminēju, ka šajās attālajās nometnēs veselības aprūpe ir eh, dramatiskā līmenī. Uh, Piemēram, higienas nodrošināšana un veselības aprūpas pakalpojums sniegšana ir neiespējams sniegt. Cilvēki mirst, jo viņiem nav pieejams pat elementārs veselības aprūpas pakalpojumi. Ļoti smagiem cilvēkiem ir neiespējami nokļūt slimnīcā, jo konkrēto reģionu slimnīcas nevēlas uzņemt šo apmetņu iedzīvotājus. Ir, protams, tādas slimnīcas, kuras uzņem šos eh, bēgļu nometņu iedzīvotājus, bet eh, viņu kapacitāte bieži vien nav pietiekama. Vēlētos uzsvērt, kā jau to pieminēja iepriekšēji runātāji, no komisijas puses, no DJK puses mēs uh, esam pārsteigti patīkamā ziņā par to, kas Mjanmā ir panākts. Un vēlamies pamudināt, lai Mjanma nostājusies uz šī demokrātijas ceļa, to arī ietu. Un tomēr mums pēc iespējas skaidrāk, un to arī darīja, ir jāsaka, ka ja Rahkīnas uh, cilvēktiesību jautājums netiks sakārtots, pie tam sakārtots un risināts nekavējoties, tad tas ļoti nopietni un negatīvi ietekmēs Mjanmas reformu un demokratizācijas procesus. Ja cilvēkiem nebūs iespēja brīvi pārvietoties, ja cilvēkiem nebūs iespēja sevi nodrošināt, pie tam eh, ņemot vērā arī to, cik eh, daudz mēs runājam par desmitiem tūkstošu jaunu, galvenokārt musulmaņu. Neaizmirsīsim arī radikalizācijas risku musulmaņu kopienā. Tas ir ļoti nopietns apsvērums, un mēs varam tikai un vienīgi iedomāties, ja nu vēlamies, pie kādām sekām tas varētu novest. Mēs šobrīd atrodamies situācijā un atrodoties Rahkīnā to var burtiski sajust gaisā. Uh, Es esmu pārliecināts, ka būs jauni vardarbības viļņi, ja valdība vai arī mēs palīdzot neko nedarīs. Ir īpaši divi aspekti, kuriem vajadzētu pievērst papildus uzmanību. Un ar tiem, par tiem arī runāju ar varas iestādēm. Ir jārīkojas nekavējoties, iekams vēl nav pavēlu. Kā jau teicu, nometņu apmetņu iedzīvotāji ir jāpār jāceļ uz tādām vietām, kuras nebūtu masa un lietu riska zonā. Un otrs - radikalizācija un radikālie elementi, kur darbojas šajās nometnēs, ir mūsu bažavots. Un šie radikālie elementi jau šobrīd situāciju ietekmē negatīvi pie tām valsts varas iestāžu pārstāvjiem, amatpersonām šajā situācijā darboties ir tikpat kā neiespējami. Un tagad pēdējais komentārs, ja drīkstu. Raugoties eh, ilglaicīgā periodā, protams, mēs visi vēlamies redzēt izmeklēšanas komisijas darba rezultātu. Un tas ir Ūsen Sen prezidenta kungs, kurš izveido šo komisiju, lai tiktu izmeklēta vardarbības akti pagājušajā gadā. Uh, Pie tam e, šai komisijai uzdevums ir ne tikai izvērtēt jau notikušo, bet arī sagatavot priekšlikums nākotnes darbam. Un ceram, ka šī komisija, mēs par komisijas darbu runājām arī ar integrācijas ministriju Rangūnā. Es ceru, ka šī komisija savu ziņojumu sagatavos pēc iespējas ātrāk. Patiesībā ir jau tādas rekomendācijas, kuras ir iesniegts prezidentam Usain Seinam jau izskatīšanai. lai arī kas notiktu, mēs esam pārliecināti, ka ja nekas netiks darīts, pie tam darīts nekavējoties, ja nekas netiks darīts, lai mēģinātu Mjanmu apvienot vienā veselā, lai mēģinātu samierināt dažādas etniskās grupas, ja notiks tālāk segregācija, ja notiks vienas iedzīvotāja grupas getoazizācija. Ja nekas netiks darīts, lai šo situāciju atrasinātu, tad es domāju, ka mēs nonāksim ļoti smagā situācijā, visticamākais ar ļoti lielu vardarbību un milzīgu spriedzi. Un šās spriedzes sekas šobrīd neviens jau nevar paredzēt. Paldies! Thank you, Mr. Kinčinski, for your... Paldies, Kačinska kungam! Jūs ļoti precīzi aprakstījāt situāciju. Mums ir jādiskutē par politiskiem risinājumiem Rohingu uh, kopienai, bet tāpat ir jārunā arī par uh, ļoti asajiem humanitārajiem apstākļiem. Tagad došu vārdu deputātiem. Lūdzu, piesakieties, kurš vēlas izteikties, un tad skatīsimies, cik daudz laika kuram atvēlēt. Un došu vārdu arī mūsu viešņai Kilnīlsens kundz, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundz, pavisam īsi. <clears throat> Es pateicos visiem runātājiem, gan uh, tribīnē, gan arī zālē. Viss teiktais bija ļoti interesants un vispārīgs un visaptvarošs arī man, kas piedalīsies šajā delegācijā. Līdz ar to es nerunāšu par plaši diskutēto jautājumu, etnisko jautājumu. Man ir viens jautājums, ja jūs eventuāli varētu atbildēt. Viens no svarīgākajiem, viena no svarīgākajiem cilvēku tiesībām ir tiesības. Uh, uz uh, neatkarīgu informāciju, kas nav atkarīga no vāras. Vai jums būtu kas sakāms par likumdošanu, mm, kas attiecas uz presi, uz mēdījiem Birmā? Es domāju, ka vienkārši ir aizmirst nedaudz par to. Lukiš? Paldies, Tokieš kungs, tagad. Thank you very much, uh, Chair. Paldies. Had the opportunity last year to have a delegation. Pagājuši, kad mēs spriedām par to, ka delegācija no Čin reģiona, kas pārstāv Čin cilvēktiesību organizāciju, cieš no vajāšanas šajā reģionā. Vēlāk uzrakstījām arī vēstuli. And we received augstajai pārstāvēji Katrīnai Eštonī. Saņēmām arī atbildi no viņas. Tā tagad uh, ir man rokā. Viņa saka paldies kolēģiem, kas parakstīja vēstuli. Es gribu pateikties arī viņiem savā vārdā un paldies arī priekšsēdētājas kundzei, ka šo jautājumu esat joprojām ietusi darba kārtībā. runājot par tik eh, samilzušu cilvēktiesību jautājumu. Manuprāt, situācija Birmā, jebšu Mjaņmā ir daudz uh, nopietnāk nekā citviet pasaulē nevien režīma vainas dēļ, bet arī paturot prātā konfliktus starp dažādām kopienām. Vai valdības pārstāvi varētu ko pastāstīt par cik lielu lomu uh, šajā līdzās pastāvēšanā spēlē tieši valdība un uh, valdošais režīms, lai samierinātu kristiešus, musulmaņus un citas kopienas, vai cilvēki tiek nodalīti, vai arī uh, kopienas interesējas par citu kopienu dzīvi. The, the government would be uh, that who, who has to intermediate vai eh, valdībai ir jāspēlē tāda kā vidutāja loma, lai mēģinātu samierināt kopienas. Un visu beidzot vēlējos pavaicāt, vai drīzāk lūgt mūsu priekšsēdētājs kundzi spēcīgāk iedarbināt mūsu rīcībā esošās sviras, lai mēs varētu pateikt, ka situācija Birmā nav novērtējama par zemu. Paldies, un tagad Ieglis kundze. Filnank. Paldies, priekšsādētājs kundze. Paldies par šī pasākuma organizēšanu. Weise, die ja vor uns steht. Ich glaube, äh, ir arī uh, Ļoti labi, ka tiek plānots delegācijas ceļojums uz Birmu. Es saņēmu ļoti daudz uh, būtiskas informācijas. Gribēju arī pateikties par sagatavoto programmu. Programma ir sastādīta ļoti veiksmīgi. Priekšsēdētājs kundze, paldies jums par to, bet es saprotu, ir ļoti žēl, ka mēs nevaram doties uz etnisko konfliktu plosītajiem reģioniem, ņemot vērā šeit uh, uzklausīto situācijas izklāstu. Ja man ir iespēja kaut kur doties, Eh, tad es eh, vienmēr paturu prātā arī to, ka cilvēkiem uz vietas šajās valstīs ir ļoti būtiski tikties ar pārstāvjiem no citām valstīm, jo tad viņiem rodas sajūta, ka kāds tiešām par viņiem interesējas. Es vēlējos pavaicāt, vai tā bija mūsu administrācija, kas teica, ka mēs drīkstam apmeklēt tikai divas pilsētas, vai uh, tas bija spiediens no Birmas puses. Ja tā bija mūsu administrācija, tad mums komitejā eh, vajadzētu runāt skaidru valodu ar administrāciju un pateikt, ka tikai puse no mums dosies eh, uz Birmu, un es domāju, ka Eiropas Savienība tādā veidā nevarēs savu darbu paveikt pēc iespējas labāk, lai palīdzētu Birmas iedzīvotājiem. Otrs jautājums. Opozīcija ieguva daudz balsu vēlēšanās un e, domāju, ka šādu iznākumu nedrīkst ignorēt, un vai opozīcija tiek uzklausīta, vai tā tiek uztverta nopietni, vai tā ir vispār ir kaut kas sakāms kristieši, musulmaņi, tās ir minoritātes, šis jautājums ir jāatrisina, bet, protams, ir jāparūpējas, lai uh, atšķirīgas kopienas un etniskās grupas cienītu cita citu, vai ir vērojamas kaut kādas iepriecinošas vēsmas, vai tieši pretēji cilvēki tiek sarīdīti cits pret citu. Tātad kādus strāvojumus jūs novērojat? gribēju pavaicāt, kā mums uh, labāk formulēt savus prioritātes, ņemot vērā tās pilnvaras, kas ir mūsu rokās. Programmu mēs vairs nevaram grozīt, bet ko paturēt prātā, ko jūs varat dot mums līdz uz birmu, kā ceļamājas, kas mums tur ir īpaši jāuzsver. Paldies! Paldies! Uzklausījām visus eh, deputātu jautājumus. Also... Daži vārdi par plašsaziņas līdzekļu likumu. Uh, šis jautājums nav iekļauts programmā, bet mēs gribējām tikties arī ar informācijas ministru. Hello, is. Uh, Mr. Tokish, you came a little bit late. I would not like to <laughs> criticize you, but... Tokish, kungs, jūs ieradāties nes, nedaudz novēloti, bet kolēģis no Čina kopienas ļoti, ļoti detalizēti pastāstīja, kas tad īsti notiek šajā pavalstī. Bet uh, varbūt, ka kāds no ārējā darbības dienesta varētu pastāstīt, cik daudz jūs. Uh, savā darbā, cik daudz uzmanības jūs veltāt tieši čin kopienai. Un Kačin sieviešu asociācijas pārstāvei no Taizemes es arī došu vārdu, lai viņa tā kodēlīgi mūs iepazīstinātu ar situāciju no sava redzes lēņķa. Es vadīju delegāciju uz Kačinu un mēs apmeklējām reģionu tieši tajā brīdī, kad tur bija notikuši ļoti smagi uzbrukumi. Mēs runājām par šiem konfliktiem, tikāmies arī ar aizsardzības ministru, un viņš teica, ka tas nebija organizēts uzbrukums, tas bija kāds zemāka ranga militārais ierēdnis, un Viņa teica, ka karavīriem ir jāpaliek reģiona teritorijā, lai varētu garantēt to, ka pamieris atkal nepārvēršas konfliktā. Varbūt, ka jūs kodolīgi varētu pastāstīt, un, ko jūs par to domājat, un došu jums visiem trim atkal vārdu, un, protams, arī ārējais darbības dienestam. Lūdzu. Uh, thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsētais kundze. Uh, Paldies par to, ka dodat man vārdu, lai es varu izteikties par esošo situāciju uh, šajā pavalstī cilvēku tiesību jomā. Mēs varam atbalstīt valdības uzsaukt uh, demokrātisko reformu, atbalst, atbrīvot politiskos ieslodzītos, izveidot demokrātiskas iestādes pat, ja šīs aktivitātes ir jāatzīst un arī jāatbalsta starptautiskai kopienai, taču mēs uzskatām, kā tas ļoti būtiski, lai šie jautājumi joprojām būtu aktuāli darba kārtībā, lai tie netik nolikt malā. Pašlaik tieši kāra noziegumi un noziegumi pret civilajiem ir aktuāli, joprojām notiek Birmai īpaši Kečina pavalstī. Uh, militāristi ir uzsākuši uzbrukumu jau kopš 2011. gada šajā Kačina pavalstī, lai nodrošinātu ārlietu invis, ārzemju investīciju drošību. Panāks arī 94. gadā uguns pārtraukšanas vienošanās kopā ar Kačina pavalsts pilsoņiem. politiskās reformas process ir uzsākts, taču visi tie, kuri tur piedalās, diemžēl, ka šiem cilvēki nevar eh, īstenot savas tiesības, viņiem nav piekļuve un iespēja piedalīties visos šajos tiesību līmeņos. Tad arī Kečina pavastī ir atsākt pilsoņu karš. ir atklāts uguns pret nevainīgiem pie, uh, civiliedzīvotājiem, tiek uh, cilvēki piespies strādāt, tiek veikts arī vajāšana. Ļoti uh, slikta piekļuvē pārtikai tiek uh, izvarot sievietes, meitenes, visi šie cilvēktiesība pārkāpumi notiek nepārtraukti un vērsti pret nevainīgiem mm, civiliedzīvotājiem. Tādējādi tieši tiek pārkāptas starptautiskās tiesības. Romas statūta un Ženēvas konvencijas trešais pants. Šī nodarījumi mm, pret uh, cilvēci un tie ir jāizbeidz Kičina pavalstī un Birmā kopumā. Kopš 2011. gada mūsu asociācija ir ziņojusi par 64 sievietēm un meitenēm, kuras ir cietuši no izvarošanas Kičina pavalstī. Puse no upuriem arī tik nogalinātas. Diemžēl uh, šiem upuriem nav iespējas vērsties tiesā. Piemēram, 28. oktobris 2011. gads meitene. Simila Reģa tika apcietināta, viņa apcietināja. Uma Township. And her husband and her. Viņas vīrat tēvam bija jāpiedalās vardarbībā. Viņa tika uzturēta šajā nometnē, bet viņa pa, ir pazudusi. Pat ja ir bijis mēģinājums uzsākt uh, tiesvedību pret atbilst atbildīgajām eh, militārajām vienībām. Augstākajā tiesā tiek skatīta šī lieta, bet tiesa slēdza lietu, jo nebija pietiekami pierādījumi. Jo bija tikai viens acu liecinieks. Visbeidzot, tiesnesis lēma slēgt šo lietu. Sansuči opozīcijas vadītāja tik ie, ir uh, iecelta par jauno parlamentu uh, komitejas vadītāju, lai iznotu tisku vāru Birmā, pat ja viņa ir kļuvusi patieskās varas komitejas vadītāju un miera komitejas vadītāju, tad joprojām netiek īstenot šī tiesiskā vāra, jo īpaši dažādās etniskajās uh, kopienās. Un Birmas militāristi arī pārkāp cilvēku tiesības, un neviens vainīgais netiek saukts pie atbildības. 2012. gadā Birmas armija stiprināja militārās operācijas pret Kačinu pavalsts neatkarīgo armiju. Tas uh, kulminēja milzīgā konfliktā, kur gāboja 27 eh, nevainīgi civilizētāji, skaitā bērnu un sievietes. Nopietni eh, vardarbība arī veicināja cilvēku pārvietošanās eh, vairāk nekā 300 ciemati ir daļai vai pilnībā iznīcināti. Arī iekšē pārvietot cilvēku skaits ir pieaudzis uh, pār vairāk nekā simts uh, cilvēkiem. Kačina pavastī vairāk nekā tūkstots cilvēki, kas dzīvo pie robežas ar Ķīnu, viņiem ir ļoti maza iespēja piekļūt humanitārai palīdzībai un Tikai ANO aģentūras var piekļūt tikai nelielam skaitam šo iedzīvotāju. Tādēļ, ka Kačina pavalsts iedzīvotāji dzīvo drastiskos apstākļos, ir steidzama palīdzība nepieciešama, lai starptautiskā kopiena varētu nopietni nosodīt šādu veidu uh, attieksmi un jāaicina Birmas valdību mainīt savu politiku. Jāuzsāk politiskais dialogs ar Kitchen, Kitchen neatkarīgo politiskām organizācijām, lai varētu risināt konfliktus. Noziegumu pret be, nevainīgiem uh, eh, civilīdzīvotājiem ir uh, jādokumentē, pie atbildības jāsauc vainīgie. Tas ir ļoti svarīgi, lai izbeigtu vārdarbību, ko veids Birmas uh, armija pret etnisko uh, minoritāti. Mēs veicinam cilvēku uh, sieviešu tiesības. Un mūsu organizācija arī nosūtīja savas rekomendācijas Eiropas Savienībai un ANO. EU should, EU must pressure the Burmese government to end. Eiropas Savienībai jāizdara spiediens uz Birmas valdību, lai tā pieliktu punktu pilsoņu karam un lai tā izmeklētu izm, um, šos noziedzīgos nodarījumus, kā arī veikt izmeklēšanu par uh, kara noziegumiem, noziegumu pret cilvēks, kas tiek veikti Birmā un Kačina pavalstī. Kā arī paredzēt konkrētas sankcijas. Sankcijas, kas uz laiku ir atceltas, jāizdara spiediens, lai arī neatkarības pārstāvi tik iekļauti sarunās, sarunās starp Kačina neatkarīgām organizācijām Birmas valdību. Uh, nodrošinātu, kā pilsoņu politiskās tiesības, ekonomiskā, sociālā, kultūras tiesības arī uh, civilizētājiem tiek garantētas. Un visbeidzot ir jānodrošina komentārā palīdzība, tas jādara nekavējoties, uh, izmantojot kopienas organizācijas, kas strādā pārobežā, lai varētu palīdzēt cilvēkiem, kas ir iekšēji pārvietoti Kitchen kontrolētajās teritorijās. Paldies! Thank you, Ampusan! Paldies, Ampusan! Un mēs eh, turpināsim mūsu kontaktus. Jūs arī paliksiet mūsu delegācijas, sagatav, delegācijas vizītes sagatavošanas sapulcē, bet līdz ar to ilgāk nerunāsim, bet sāks pirmajā došu vārdu kundzē man pa kreisi. Paldies! Mēģināšu atbildēt uz jautājumiem, kas šeit izskanēja, un īpaši uz tiem jautājumiem, kas attiecās uz valdības un opozīcijas attiecībām. Runājot par situāciju etnisko minoritāšu reģionos, īpaši Rahkīnas valstī, ir ārkārtīgi svarīgi, lai Eiropas parlamenta delegācija, kur dosies uz Birmu, tiešām pateiktu, ka diskriminācijai pret etniskajām minoritātēm ir jāizbeidzas. To vēlas gan valdība, gan, protams, arī opozīcija. Visi to vēlas Birmā. Īpaši vēlētos uzsvērt to, cik svarīgi ir izteikt jūsu neapmierinātību ar to, ka opozīcija nevēlas iesaistīties jautājumu risināšanā Rahkīnas valstī. Daļa no cilvēktiesību paletes vienmēr ir cilvēktiesība izpildarīt tiem, kas mums nav pieņemami. Protams, ir viegli iestāties par tiesību izpildu mūsu draugiem, politieslodzītajiem, bet eh, mūsu kā cilvēku vērtība tiek pārbaudīta vislielākajā apmērā, kad mēs iestājāmies par cilvēku tiesībām un cilvēku tiesību dzīvi, dzīvi arī tiem, ar kuriem mēs neesam vienas prātas. Tāpēc parlamentam būtu ārkārtīgi svarīgi runāt par šiem jautājumiem. Obamas kungs iestājās par šiem jautājumiem pirmo reizi viesojoties Birmā un e, iespējams, ka Obamas kungam tā bija pirmā un vienīgā vizīte šajā valstī, bet par šiem cilvēktiesībām ir jārunā, pie tam jārunā nekavējoties. Vienlīdz svarīgi, un kā jau Kačinska kungs to pieminēja, vienlīdz svarīgi ir runāt arī par to, lai jūs delegācijas apmeklējuma laikā ar visiem, ar kuriem jūs tiekaties, ar visiem jūs runāt par to, cik neatliekams ir situācijas risināšanas jautājums Rahkīnas valstī. Kā jau jūs teicāt, musona lietas sezona sāksies pēc mēneša, un mēs esam ļoti dziļā mērā uztraukti, kā jau šeit vairākas reizes izskanēja, uztraukti par to, kāda būs tūkstošiem iedzīvotāju situācija, kura šobrīd ir apvienoti nometinājumu vietās, neoficiālās. Uh, Visticamāk, ka šīs nometinājuma vietas aizskalos plūdi. Kas notiks ar šiem cilvēkiem? Situācija ir jārisina nekavējoties. Pie tam arī tiem, kuri vēlas palīdzēt šajās nometinājuma vietās dzīvojošiem, šobrīd piekļuva ir liekta. Pie tam tā ir arī Rangūnas valdības atbildība sakārto šo cilvēku dzīvi. Šie cilvēki ir Birmas valsts piedarīgie, un tā ir Birmas valsts atbildība. Ja ne pašai gluži palīdzēt, kas, protams, ir viņa pienākums, tad vismaz ļaut palīdzēt tiem, kas to vēlas no ārzemēm. Tas ir ļoti svarīgi. Um, uh, to, uh... Paldies! Pavisam īsi vēlētos pieskarties plašsaziņas līdzekļu jautājumam. 2011 and 2012. Esmu apmeklējis eh, Birmu 11. un 12. gadā un abas reizes tikos ar žurnālistiem. Visi izsaka to, ka mainās eh, atmosfēra Birmā, mainās klimats, arī preses ziņā mainās klimats. Kad pēdējo reizi Birmā viesojos 12. gada augustā, tad eh, viss uzsvēra to, cik ārkārtīgi svarīgi, cik ārkārtīgi svarīgi bija atteikšanās no oficiālās cenzūras. Uh, un eh, visi kā viens uzteic šo cenzūras nāvi. Un eh, tas ir ārkārtīgi svarīgi runājot par demokrātiju Birmā. Preses brīvība un žurnālistu aizsardzība šobrīd Birmā vēl ir zīdaiņa autiņos, un likumā tas atrunāts vēl nav. Varbūt viens piemērs. Ar to ir saistīta vesela virkne nedrošības. Piemēram, veseli virkni iedzīvotāji, kur ir sākuši runāt par to, ka situācija Rahkīnā būtu jāsakārto. Un es pie tam nerunāju tikai par to, ka situācija ir jāsakārto Rahkīnā, bet šie cilvēki, kur ir sākuši par to runāt publiski, ir saņēmuši draudus savai dzīvībai un savas ģimenes drošībai. Un eh, šie cilvēki nav saņēmuši nekādu apsolījumu no varas iestāžu puses, ka viņi tiks pasargāti kā liecinieki vai kā situācijas akūtuma uzsvērēji. Es e, turpināšu, kā jau mūsu paziņu no komisijas tikko teica, es turpināšu strādāt pie tā, cik ārkārtīgi svarīgi ir uh, cilvēktiesību aktīvistiem un nevalstiskajām organizācijām gūt pieeju šīm attālajām vietām un cik ārkārtīgi svarīgi ir veicināt samierināšanu un mierīgu līdzās pastāvēšanu starp dažādām etniskajām un reliģiskajām kopienām. Vēl bez tam Birmā nav līdz galam sakārtots pilsonības jautājums, un arī tas izraisa veselu virkni negatīvu emociju. Un visbeidzot, Pilnīgi visiem politieslodzītajiem ir jātiek izlaistiem no ieslodzījuma vietām, un kad pēdējais politieslodzītais būs atstājis cietums cēli, tad mēs jau varēsim runāt par citiem jautājumiem. Es e, vienmēr esmu iestājies par to, lai valdība sadarbotos ar dažādām nevalstiskajām organizācijām, tajā skaitā arī ar vienu ļoti augstu pasaulē vērtētu politieslodzīto atbrīvošanas organizāciju. Visbeidzot, Rakīnas reģiona pārstāvis Vispirms es vēlētos pateikties eh, Tokaškungam par to, ka jūs pieminējāt manas eh, valsts, manas pavalsts jautājumu, un vēlētos pateikties, ka jūs arī ar citiem parlamentu deputātiem, ka jūs esat iepazīstinājis arī citus parlamentāriešus ar jūsu sagatavoto vēstuli un arī ar atbildi. Mums jūsu iesaisti ir ārkārtīgi svarīgi jo jautājums nevienmēr tiek pacēls tik augstā līmenī, un cilvēki zināmā mērā zaudē arī cerību. Protams, ir ļoti svarīgi, ka šīs reformas notiek, bet mēs ļoti, ļoti augstu novērtējam jūsu iesaistīšanos šajos procesos. Varbūt vēlētos vēl pieminēt reliģiskās harmonijas jautājumu un par to, kādā veidā dažādas reliģiskās kopienas savā starpā sadzīvo. Starp kopienu vardarbība rodas konflikta rezultātā. Un problēma, protams, tā ir, bet eh, daudz lielāka problēma ir tā, ka valdības institūcijas nevēlas šos jautājumus sakārtot bezmaz sanāk tā, ka valdības struktūras pat veicina šos konfliktus. Piemēram, 2008. gadā pieņemtajā konstitūcijā. Tajā ir atrunāts, ka galvenā vai pārākā par citām reliģija ir budisms. Ja mēs raugamies uz reliģisko lietu ministrijā notiekošo, tad arī šai ministrijai ir īpaši mandāts veicināt budismu izplatīšanos Birmā, un citas reliģiskās minoritātes netiek pat pieminētas. Valsts resursi tiek izmantoti, lai tiktu veicināta vienas reliģijas izplatīšanās Birmā, un es personīgi uzskatu, ka ja Birma vēlas sev uzskatīt par harmonisku un demokrātisku sabiedrību, tad ir jāatsakās no visas šīs institucionalizētās reliģiskā naida kurināšanas un ceru, ka patreizējā valdība būs ieinteresēta šos jautājumus sakārtot. Protams, mēs varam veikt veselu vilkni reformu, mēs varam atbrīvot visus politieslodzītos, mēs varam nostāties uz demokrātijas ceļa, bet ja mēs pieņemam tādus likumus, kuri ļauj amatpersonām īstenot tiesisku diskrimināciju, tad diez vai mēs kaut ko panāksim sabiedrības lap iekārtošanā. Protams, valdībai būtu jāsakārto šie jautājumi, kur ir tik dziļi iesakņojušies visās institūcijās. Paldies, saka priekšsēdētāji, un visbeidzot, es vēlētos dot vārdu arī ārlietu dienestam. Ko jūs domājat par reliģiskajām brīvībām gan Kačina provincē, gan arī citur? Godātāja, godātais eh, deputāts jau pieminēja vēstuli, kuru ir nosūtījuši cik bija deputāti, 12 vai 15, neatceros. Es neesmu sagatavojies šai diskusijai konkrēti par reliģisko brīvību īstenošanu Birmā. Tāpēc es nevaru konkrēti atbildēt par to, kā mēs atbildējām. Un tomēr mēs mēģinām sensibilizēt Birmas politiskos vadītājus par cilvēktiesību jautājumu sakārtošanu, un ikvienā tikšanās reizē uzsveram to, cik svarīgi ir runāt par dažādu veidu minoritātēm. Es zinu, ka situācija vēl nav ideāla, un mēs ļoti nopietni raugāmies uz visiem tiem ziņojumiem, kuri ir saistīti ar dažādu noteikumu pārkāpumu. Protams, kā jau šeit izskanēja, divus gadus ir ticis runāts par eh, jautājumu sakārtošanu. Mēs zinām, ka šajā ziņojumā ir pēc tam, kad jaunā valdība stājās pie lietu sakārtošanas jautājumu cilvēktiesību jomā, tos, ir, mēģ, tos tiek mēģināts sakārtot, bet tomēr daudz vēl ir darāmā. Par Kačinu. Šobrīd notiek sarunas. Burtiski pirms pāris dienām sākās jauns miera sarunu rauns Ķīnā un arī nākamajā mēnesī ir paredzēts šādas sarunas. Ceram, ka šie jautājumi tiks pavisam drīz sakārtot un ceram, kad arī vardarbība izsīks. Mēs vēlētos, lai cilvēktiesību jautājumu risināšana iet roku rokā ar miera iedibināšanu. Protams, Rahkīnas miera situācija ir Birmas valdības rokās, bet eh, diskriminācija un diskriminācija ir tik dziļi iesakņojušies gan Birmas sabiedrībā, gan arī starp dažādām partijām, starp dažādām etniskajām grupām. Un eh, tas ir ne tikai patreizējās valdības, bet arī opozīcijas jautājums. Paldies, paldies visiem viesiem, kas pie mums ieradās. Paldies, ka dalījāties. Uh, ar mums savās zināšanās un neskopojāties ar ieteikumiem. Mēs noteikti pie šī jautājuma vēlreiz atgriezīsimies. Oh, we have one other, any other business on our agenda? Anybody wants to raise? Vai kāds vēlas kaut ko piemetināt? Gribēju tikai pateikt, ka nākamā tikšanās notiks 11. aprīlī. Tagad varu pabeigt šo sanāksmi. Un tie, kas dosies uz Birmu, mēs, protams, ar jums vēl sazināsimies un visu izklāstīsim detalizētāk. Paldies! I didn't give them